Dear colleagues, dear colleagues, can I ask about... Dargie kolēģi, vai visi varētu ieņemt savas vietas, lai mēs varētu sākt darbu? Session. Um, I, I, I am starting this session, just the last warning. Pēdējais brīdinājums tiem, kas gribētu izmantot tulkošanas pakalpojumus, lūdzu, izmantojiet savus austiņas, cienījamie kolēģi, ekscelences, mīļie draugi. Nu jau ir kļuvis par tradīciju Eiropas parlamenta rīkotā atklātā sesija, atvērtējās dienās, un šeit mums ir iespēja runāt par Eiropas nākotni un par kohēzijas politiku. Kā šī kohēzijas politika var izveidot uh, komisija Eiropa labāk. Un man līdzi šeit ir reģiona komitejas prezidenta Mercedesa Bresa, Johans Hāns, kas ir reģionālās politikas komisārs, būs arī Rudī Kratsa Sakaropulu, kas ir Eiropas parlamenta viceprezidente, būs arī Rudijs Demots, kas ir Valonas, Valonijas reģionā ministru prezidents, kā arī Filips Maištats, kas ir Eiropas investīcija bankas vadītājs, būs arī Eiropas komisijas prezidents Žozē Monēls Barozo, bet viņš uzstāsies izmantojot uh, video klipu. Vēlos arī teikt, ka pēc tam, kad visi mūsu aicinātie viesi būs norunājuši, tad mums būs debates, un Marks Rodžersons vadīs šīs debates. Marks Rodžersons ir uh, koncīlijā uh, SIA izpildirektors. Un tagad lūdzu tie no jums, kas gribētu atteikties, eh, kas gribētu izteikties, lūdzu izmantojiet speciālo veidlapu, jūs varat tur ierakstīt savu vārdu uzvārdu un pieteikties, izteikties. Un izmantošu arī izdevību, lai teikt jums, ka manuprāt, jūs esat liela malači un esat gatavi runāt par koheizijas politikas nākotni. Varu teikt, ka vēl nekad mūžām mums ne, nav bijis tā, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji ir gatavi tik cītīgi un nopietni strādāt un ir gatavi ieguldīt savu darbu, milzīgu darbu, lai kohēzijas politika būtu veiksmīga un efektīva. Es uzskatu, ka šeit no reģionāliem līmeņiem, vietējiem līmeņiem nāk milzīgs atbalsts un arī atbildība par Eiropas nākotnē. Es redzu jūsu entuziasmu un enerģiju, un mēs varam to izmantot tā, lai Pirmām kārtām Eiropas reģionos un Eiropas pilsētās uzlabotu situāciju. Tāpēc tiešām paldies par to, ka nākat uz šejienu ar tik milzīgu atbildību un ar tik lielu enerģiju. Šeit Eiropas parlamentā mēs saprotam, ka mums ir atbildība, lai izveidotu institucionālo makroekonomikas uh, ietvaru, lai veicinātu jaunu darba vietu radīšanu un uh, ekonomikas izaugsme kopumā. Un mums ir vajadzīga arī ļoti stingra un stipra politika, ir abas kohēzijas politika, ir attīstības politika, un tur ir iekļauti gan makroekonomiski, gan finanšu faktori, un tad mēs varēsim panākt maksimālo efektu. Saskaņa ar līgumu kohēzija ir Eiropas integrācijas būtiskākais princips. Pateicoties tam, mēs varam kohēzijas politiku attiecināt uz visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Bet, protams, šai politikai ir jāpalīdz tīpaši tiem reģioniem, kas šobrīd ir atpalikuši, kur šobrīd ir kādas problēmas. Būtiskākais ir pievērsties rezultātiem, un kohēzijas politika īstenībā nav vienkārši politika pati par sevi, nē, tā veicina visu citu politiku attīstību, ekonomikas attīstību, reģionālā un vietējā līmenī. Nesenā ekonomiskā krīze norādījusi uz to, ka Mums ir jāpārveido sava ekonomika. Var pat teikt, ka ir radusies e, jaunā ekonomikas karte. Tas nozīmē, ka šo karti mēs varam zīmēt efektīvāku, labāku. Jāsaprot, ka mums ir atšķirības un ka ir jāizmanto attīstības potenciāls. Un tas ir attieca, attiecināms arī uz tām teritorijām, kur ir nepieciešams lielākas investīcijas, lai būtu lielāka konkurētspēja. Mēs varam sadarboties, mēs varam uh, paskatīties, kur mums ir labi rezultāti, kur jau tagad var teikt ir tādi inovāciju centri un kuriem ir jāpalīdz. Un varam tieši šādā veidā rīkoties. Eiropas uh, Savienības teritoriālā sadarbība tagad prasa arvien lielāku atduvi, atdevi. Tagad uh, teritoriālā dim dimensija koheizijā nozīmē to, ka mēs varam sākt izmantot potenciālu, kas līdz šim bija uh, aizslēpts tādēļ, ka nacionālā vai reģionālā statistika nebija pilnīga. Tagad ir mūsu mērķis izveidot tādu sistēmu, kas ļauj labi izvērtēt reālo situāciju reģionos un, izmantojot kohēzijas instrumentus, palīdzēt šiem reģioniem. Mēs varam panākt risinājumu tikai un vienīgi tā, ja katra teritorija, katrs reģions Eiropas Savienībā ir gatavs izmantot savu spēku un citu spēku, lai panāktu 2020. gada mērķus. Mīļie draugi, esam daudz runājuši par kohēzijas politiku. Septembrī 2007. gadā mums bija pirmais kohēzijas fórums. Pavisam drīz būs jau piektais kohēzijas ziņojums, un šeit Eiropas komisija sniegs mums informāciju par to, kā viņi plāno veidot kohēzijas politiku. Sāksies konsultāciju periods, kurā mēs varam piedalīties. Eiropas parlaments plāno debatēt par rezolūciju par kohēzijas politikas nākotni, bet ir jāsaprot, ka izaugsme Eiropā nozīmē to, ka mums ir jārada labāka preci, jāpiedāvā izdevīgāki nosacījumi, un uh, mēs varam šādā veidā nodrošināt struktūrālās pārmaiņas, kas ir vajadzīgas Eiropai, un izaugsme. Un tagad lūdzu aicinu reģiona komitejas vadītāju Mercedesu Breso, lai arī viņi varētu pateikt dažus jaukus vārdus. Paldies! Grazie, prezidente Hubner. Paldies, Hibners kundze. Cienījamie klātesošie! Krācas kundze, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Maistat kungs, Demota kungs un visi pārējie cienījamie kungi. Laipni lūdzam mūsu pirmajā sesijā, astotajā pilsētu un reģionu mm, sesijā un uh, arī šai īpašajā pasākumā. Vēlreiz teikšu, ka jūsu klātbūtne šodien šeit mums ir kopā paredzēti 130 semināri ar uh, 6000 dalībnieku visā Eiropā, un vēlreiz varam redzēt, ka uh, mūsu iedzīvotājiem Eiropa ir ļoti svarīga, un arī iedzīvotāji ir ļoti svarīgi Eiropai. Mēs varam izmantot ko kohēzijas politiku, lai palīdzētu visam reģionam. Un šonedēļ mēs runājam par konkurētspēju, sadarbību un kohēziju visiem reģioniem. Šis teiciens ir izvēlēts kā sauklis šodienas diskusijām, arī visai šai nedēļai. Un mēs runāsim par komunikācijas jautājumiem, par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar reģionu un pilsētu attīstību. Šobrīd ir ļoti skaidrs, ko, par ko mēs runājam. Mēs runājam par jauno stratēģiju, Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. Mērķis, protams, ir risināt krīzes situāciju, kas ir uh, radusies pirms nieka diviem gadiem, lai gan mums visiem noteikti šķiet, ka tas jau bija tik sen. Uh, skaidrs, ka mums ir vajadzīga tagad jūsu palīdzība, jūsu atbalsts. Šobrīd situācija valsts budžetā ir ļoti negatīva, jo ir jāsamazina budžeta izdevumi. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos ir jāatlaiž darbinieki. Un daudzos gadījumos šiem cilvēkiem ir jāpalīdz ļoti nopietni. Un um, Dublinā Esošais Eiropas fonds sniedza informāciju, ka pēdējo pāris gadu laikā uh, e, tika radīta viena darba vieta, bet uh, divas darba vietas vidēji tika iznīcinātās. Tas nozīmē, ka viens pret divi ir šī attiecība. Un uh, tas vēlreiz parāda to, cik ļoti grūti šobrīd ir darba tirgu. Mēs saprotam, ka situācija nav viegla un ir jāatcerās, ka mums ir šī 2020. gada stratēģija ir jādara viss, kas ir vajadzīgs. Nevaram uzskatīt, protams, situācija ir pārāk traģisku. Mēs saprotam, ka situācija var uzlaboties, jo tagad ir jaunas iespējas, piemēram, zaļajā ekonomikā, arī tādās jomās, kas ir balstīts uz zināšanām. Mums ir jāraida ļoti skaidri signāli tā, lai mūsu uh, demokrātijas paliktu vesels un varētu darboties, un šeit vēlreiz uzsveršu to, ka ir absolūti vajadzīga kohēzija starp reģioniem. Tieši šādā gadījumā mēs varēsim nodrošināt miermīlīgu nākotni un labklājīgu nākotni mūsu bērniem. Kohēzijas politika, protams, pasa attiecīgu finansējumu, tikai tad mēs varēsim šos mērķus sasniegt, kas ir izvirzīti, un mēs runājam arī pār jauno vienotā tirgus likumu, runājam arī par tā saucamo inteliģentu nodarbinātību, par lauksaimniecības politikas attīstību un par to, kā attīstīsies lauksaimniecības politika pēc 2013. gada. Un pieminēšu arī kohēzijas ziņojumu, par kuru jau tika runāts, un pavisam drīz uh, kohēzijas ziņojums taps, Eiropas komisija plāno to pabeigt, un es gribēju pieminēt šo dokumentu, tāpēc, ka tas ir īpaši svarīgs, jo šis būs viens no dokumentiem, kas noteiks attīstības gaitu. Šeit mēs runājam arī par budžetu lauksaimniecībai pēc 2013. gadā un uh, 2011. gadā ir paredzēts izvirzīt jau pamatnostādnes budžetam pēc 2013. gada. Man ir ļoti svarīgi uzklausīt jūsu viedokļus, lai saprastu, kurā virzienā mums ir jāvirzās, lai jau no paša sākuma mēs varētu rīkoties efektīvi. Uh, Lisabonas stratēģija, diemžēl, nav izdevusies. Manuprāt, problēma bija tieši tajā, ka tā netika pietiekami kvalitatīvi pārvaldīta. Un šeit esam mācījušies un uzskatām, ka tagad ir īstais brīdis, lai ļoti rūpīgi ieklausītos tajā, ko saka reģioni. Turpmāko dienu laikā 103 dažādos semināros, pasākumos varēsim uzklausīt iedzīvotāju viedokļu. Ir uzaicināti arī žurnālisti uz Briseli, mm, ir tīpaši no reģionāliem masu mēdījiem, un novēlu jums ļoti ražīgu darbu, tā lai visi Eiropas Savienības reģioni varētu gūt labumu no jūsu darba. Un pastāstīšu varbūt arī par to, ko mēs varam sagaidīt no Eiropas un ko Eiropa var sagaidīt no mums. Tas principā ir mūsu diskusijas pašā centrā. Pieminēšu trīs aspektus, par kuriem mēs varam diskutēt. Pirmām kārtām jāatzīst, ka nekādā gadījumā neesam naivi. Kad uh, tapa piektais kohēzijas ziņojums un būs secinājumi attiecīgi, būtiskākais ir nodrošināt, lai kohēzijas politika būtu pietiekami efektīva visiem reģioniem. Taču tas nenozīmē, ka šie vispārīgie deklaratīvie vārdi atspoguļosies pienācīgi arī budžetos finanšu ministriem ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka mēs uzskatām, ka kohēzijas budžets nekādā gadījumā nedrīkst griezt. Mums ir jānāk klājā ar labiem argumentiem, lai mēs teiktu, ko vairāk nekā vienkārši mums vajag naudu. Un šī argumentācija ir vajadzīga, un šo argumentāciju mēs, protams, varam saņemt tikai no reģioniem un pilsētām. Jo ja mēs esam speciālisti, mēs esam tie, kas saprot, Mēs varam runāt, piemēram, par to, kā daudziem reģioniem Eiropas Savienības fondu apgūšana ir palīdzēja atgūties vai ir atti palīdzējis attīstīties. Tādā veidā mēs varēsim sniegt ļoti labu argumentāciju mūsu politikai. Šeit, kā jau reģionu komiteja vairāk kārt ir runājusi, Eiropas, Eiropas kohēzijas politika nekadā gadījumā nedrīkst kļūt par instrumentu, kas ir koordinēts tikai un vienīgi um, dalību valstu līmenī. Būtiskākais būtu koncentrēties uz pamatprincipiem, runāt par dažādu veidu intervencijām, par sociālo partneru līdzdalību un par visu sabiedrības slāņu līdzdalību. Un tas atkal nozīmē, ka ir jānodrošina pietiekama, pietiekama kvalitīva pārvaldība arī teritoriālajā līmeņī. Kā varējām redzēt nesenējos aprēķinos, mm Teritoriālie risinājumi ir daudz efektīvāki nekā atsevišķi risinājumi, lai tikai viens neliels reģions varētu gūt labumu. Kā mēs varējām redzēt, teritoriālo dimensiju nekādā gadījumā nedrīkst ignorēt. Un trešais aspekts, par ko vēlos runāt, mūsuprāt, nepietiek ar to, ka mūsu runas, mūsu viedokļi tiek uzklausīti tikai nelielā grupiņā tur, kur tiešām ir cilvēki, kas mūs atbalsta un uzklausīs. Nē. Mēs saprotam, ka jau tagad ir diezgan daudz, kas izdarīts, un Eiropas kohēzijas politikai ir jābūt skaidri saprotamai un redzamai. Šodienas pasākums iekļauj šo vietēju dimensiju. Mēs šeit runājam par Eiropu kopumā un izmantojam arī tādu sauku, kā ka Eiropa un ir mans reģions, Eiropa ir mana pilsēta. Un šeit mēs piedalāmies kopā ar partneriem, rīkojam dažādus seminārus Eiropas Savienības reģionos, taču es uzskatu, ka nepietiek ar šādiem semināriem un skaistiem pasākumiem. Būtu pareizi attīstīt šo domu, šīs idejas, ko esam guvuši semināros un pasākumos. Svarīgākais, lai Eiropa kļūtu absolūti visiem skaidrā. Žaks Delors teica, ka Eiropa ir tā kā divritenis. Ja jūs nebrauksiet uz priekšu, jūs vienkārši nokritīsiet. Ja jūs brauksiet uz riteņu, stāvēsiet uz vietas, varbūt varēsiet kādu laiku noturēt līdzsvaru, bet ļoti neilgi. Un tad mūsu mērķis, protams, ir braukt uz priekšu, mūsu mērķis ir progresēt. Šodien un arī tuvākajās dienās mēs nāksim klajā ar ļoti labiem priekšlikumiem, ar kvalitatīviem rezultātiem. Un, protams, šie rezultāti būs noderīgi ne tikai mūsu pašu reģionē, bet Eiropai kopumā. Lielas paldies! Un paldies, ka arī iebraucāt! Uh, paldies Breises kundzei. Tagad došu uh, vārdu Johannesam Hānam, kas ir reģionālās politikas komisārā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Well, um, Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, es vēlējos jūs sirsnīgi sveikt jau astotajā tikšanās reizē, kad Reģionālas attīstības komiteja rīko šīs atvērtās dienas. Man ir patiešām liels gandarījums šeit redzēt tik daudz cilvēkus no reģionālām, vietējām un Eiropas iestādēm, kā arī uh, universitāšu pārstāvis, masu mediju pārstāvis un, protams, uh, arī cits interesētās puses. Šeit ir ieradušies uh, visu daudz valstu pārstāvju, arī pārstāvju no Armēnijas, Krievijas, Brazīlijas un jāņem vērā, ka reģionālās attīstības politika patiešām viņus interesē ļoti lielā mērā un tāpat viņi vēlas vērot, kā šī politika tiek īstenot reģionālajā līmenī. Jūsu lielais entuziasms pierāda, ka šis ir ļoti populārs notikums. Tajā Tā ietvaros norisināsies apmēram 130 dažādu pasākumu Briselē un vairāk nekā 160 pasākumu visā Eiropas Savienībā. Es nešaubos, ka tas būs patiešām ražīgs tikšanās brīdis. Mēs tagad runājam par 2020. gada stratēģiju. Tā ir ļoti būtiska un finanšu krīze Eiropas Savienība ir šaustījusi ļoti smagi. Tādēļ ir e, jādomā, kā ātrāk atvesaļot mūsu ekonomiku, un e, pašreizējā, pašreizējā izaugsme ir ļoti trausla. Tādēļ jāparūpēs par konkurētspējas veicināšanu, par jaunu darbvietu radīšanu un iekšējā tirgus pilnveidi. Un mums vajadzētu sākt darbu pie 2020. gada darba kārtības jau tieši šodien. Nevajadzētu vilcināties, mums vajadzētu veidot tādu ekonomikas attīstību, kas būtu iekļaujošāka, viedāka un arī arī zaļāka. Protams, ka pilsoņiem un reģioniem šeit ir jāspēlē nozīmīga loma. Lai sasniegtu patiešām apdzīvos 2020. gada mērķus, uh, ir e, jāiegulda 3% no IKP izpētē un attīstībā, ir jāsasniedz e, mērķi, kas ir paredzēti, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, ir jāsamazina nabadzība un citas pastāvošās problēmas, bet e, šim, šo problēmu risinājumam ir jābūt arī ar reģionālu raksturu. Protams, ka katram no jums arī ir sava atbildības daļa, lai to varētu padarīt par panākumiem bagātu procedūru. Mums ir jāpadomā par to, kā savas ambīcijas pārvērst konkrētos darbos. Es domāju, ka jūsu komitejas rīkotās atvērtās dienas piedāvā tādu labu platformu, pateicoties kurai mēs varam savus centienus labāk apkopot, un mums ir jāpadomā par pārmaiņām Eiropas Savienībā. Nākamnedēļ jums tiks piedāvāts eh, piektais kohēzijas ziņojums. Eh, tur jūs varēsiet iepazīties ar kohēzijas politikas nākotni. Šie priekšlikumi ir tapuši pateicoties konsultāciju procedūrai un jau janvārī mēs tikāmies, lai apspriestos kā visi Eiropas Savienības reģioni varētu labāk dzīvot šajā uh, nemitīgi mainošamies pasaulē. Uh, Mēs šodien uzklausīsim reģionu pārstāvis, ieinteresētās puses. Mēs labprāt gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums attiecībā uz kohēzijas politiku. Protams, mums ir jāturpina uh, savs darbs tikpat apņēmīgi kā līdz šim. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta darbu, jo jūs sagatavotie ziņojumi ir bijuši patiešām ļoti vērtīgi mūsu darbā. Un vēlējos arī uh, uzteikt Beļģijas prezidentūru par patiešām profesionālu darbību, pateicoties kurai reģionālā politika ir ieguvusi patiešām uh, augstu prioritāro statusu mūsu darba kārtībā. Atvērtās dienas nozīmē arī sadarbību. Eiropas Savienības spēks slēpjas tā, tajās daudzveidībā, bet bet labus rezultātus mēs gūsim tikai koordinējot savus centienus. Uh, Es esmu komisārs eh, apmēram gadu, bet šī gada laikā es esmu ceļojis pa daudziem reģioniem, iepazinies ar atbildīgām personām uz vietas, eh, dzirdējis, kāds ir viņa redzējums un eh, arī uzklausījis daudz vērtīgu priekšlikumu. Protams, jums ir jāizmanto šī iespēja un nākamo dienu laikā ir jāgūst pēc iespējas vairāk, uzklausot visu iesaistīto pušu pieredzi un redzējumu. Paldies un novēl jums ražīgu darbu cēlienu Briselē. Thank you. Paldies Hāna kungam, turpin priekšsēdētāja. Tagad došu vārdu Rodzi Krācas Cagaropulu kundzei, kas ir Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāja. Komisār kungs, at, kas ir atbildīgs par uh, reģionālo politiku Hāna kungs godātā Breso kundze, uh, reģiona komitejas priekšsēdētāji, godātais uh, Eiropas Investīcija bankas prezidenta Meistata kungs, uh, Valonijas reģiona prezidenta kungs, Demot kungs, godātā Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājiem bijusī komisāra, godātā kolēģe Hubners kundze, godātā dāmas un cienītie kungi, kolēģi. Šodien es jūs uzrunāju kā Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāji, lai jūs uh, pārs informētu uh, par uh, to, kas uh, notiek uh, šajās atvērtajās dienās un sveiktu jūs uh, parlamenta prezidenta Buzeka vārā, vārdā. Šīs atvērtās dienas organizē kopīgi uh, reģionu komiteja un Eiropas komisijas reģionālās politikas uh, ģenerāldirektorāts. Šeit ir pārstāvēti vairāk nekā 240 reģioni un 33 valstis. Mēs vienoti un augstākā līmenī apspriedīsim reģionālo un kohēzijas politiku un arī to, kā izmantot potenciālu, ko mums dod Eiropas reģionu daudzveidība un bagātība Reģionālā un kohēzijas politika ir viena no Eiropas eh, Savienības politikas pamat ievirzēm. Tas ir tas, kā mēs reāli un taustāmi varam apliecināt Eiropas solidaritāti kohēzijas politikas mērķis ir vienmēr bijis veicināt dalību valstu un reģionu sociālo attīstību un kohēziju, atbalstot mazāk attīstītos reģionus, veicināt sociālo un ekonomisko un teritoriālo integrāciju. Pēc vairākiem Eiropas Savienības paplašināšanās viļņiem Eh, reģionālai un kohēzijas politikai bijis jāpieskaņojas jaunai sociāla-ekonomiskai realitātei, tam, ka reģionu eh, attīstības pakāpe ir atšķirīga, ka ir attāli reģioni, reģioni, kas ir reģ... maz apdzīvot, kur ir attīstīta rūpniecība. Un uh, mēs uzaicinām dažāda līmeņa partnerus īstenot sadarbību un šai politikai ir jābūt uh, visiem saprotamai, visiem pieejamai. Un šī ir mūsu parlamenta visiecienīgākā politika. Parlaments arī ir devis lielu ieguldījumu veidojot kohēzijas politiku laika posmā 2007.13. gadam atbalstu lietām, transnacionālo un interreģionālo sadarbību, liekam akcentu uz līdzekļu ieguldīšanu jaunu darba vietu radīšanā, efektīvā vides aizsardzībā un tāpat inovāciju un radošuma stimulēšanā un nodrošinot eh, vienlīdzīgas iespējas un sociālo integrāciju jaunās ekonomiskās realitātes prasa pieņemt eh, jaunus pasākumus, lai uh, īstenotu jaunas uh, so, uh, kohēzijas politikas 2017. 13. gadā, lai sniegtu tiešu un efektīvu atbalstu ekonomikas stimulēšanas pasākumiem nacionālā un reģionālā līmenī. Uh, Šajā sakarā parlaments ir izstrādājis ziņojumu un pieņēmis rezolūciju par šiem jautājumiem par Eiropas Savienības ieguldījumu reģionālā politikā cīnoties pret finanšu un ekonomikas krīzi, ņemot vērā izvirzītos mērķus un es kā reģionālās attīstības komitejas locekle šai parlamentā un kā referente šai jautājumā arī esmu piedalījusies šo svarīgo iniciatīvu izstrādē. Dāmas un kungi, 2010. gada atvērtās dienas pievērš uzmanību tam, kā Eiropa attīstīsies līdz 2020. gadam, nodrošinot attīstību un kohēziju visiem tās reģioniem. Stratēģija 2020 aicina īstenot tālējošu, solidāru un saprātīgu attīstību. Kā ir norādījis Mario Monti kungs, prezentējot savu ziņojumu par jauno stratēģiju kopējam tirgumu. Stratēģija 2020 apliecina, ka kohēzijas politika ir iekļauta visās Eiropas Savienības prioritātēs ilgākam laika termiņam un ka uh, Tie ir galvenie mehānismi, kā sasniegt vietšējā tirgus veidošanas galvenos mērķus, tā skaitā sociālo integrāciju. No tā izriet, ka reģionālā dimensija ir jāņem vērā visos ierosinājumos par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu un par uh, turpmāko finanšu plānu izstrādi jāiesaista visi Eiropas reģioni, un tas ir absolūti nepieciešams nosacījums, lai nodrošinātu ekonomisko, sociālo un reģionālo kohēziju. Ir nepieciešama sadarbība un efektīvāka koordinācija ar dalību valstu budžetiem, lai panāktu optimālākus rezultātus. Tāpat ir arī jāuzsver, cik svarīga ir elastība, lai labāk pieskaņotos reģionālām īpatnībām un jāsniedz atbalsts reģioniem, lai tie varētu pārvarēt savas sociāli ekonomiskās un teritoriālās problēmas. Tas īpaši sakāms par attāliem reģioniem, pierobežas reģioniem vai arī reģioniem, kam ir īpatnējas geogrāfiskas iezīmes, kā tādiem kā salas un kalnu reģioni. Kohēzijas uh, politikā ir nepieciešams iekļaut arī pilsētu attīstības dimensiju, jo pilsētām ir svarīga nozīme reģiona attīstībā, tās dod pozitīvu impulsu uh, apkārtējo lauku reģionu attīstībai. Bet reālā situācija ir daudzveidīga un dažkārt ļoti sarežģīta, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai nākošā finanšu plāna izstrādē tiktu paredzēti nepieciešamie līdzekļi, lai varētu veikt investīcijas pilsētu un piepilsētu uh, Uh, projektos un lai tiktu izstrādāta integrēta un konsekventa pilsēta attīstības politika. Šeit ir uh, jāmin īpašā pievienotā vērtība, ko dod vietējā līmenī pilsētu attīstība un ir jāņem vērā vietējā pieredze un arī tas, ko vietējie dzīvotāji no mums sagaida. Mums ir nepieciešama koordinēta dažādu reģionu un dalību valstu darbība, politis, politiķiem, kas pārstāvēti vietējā, reģionālā, Eiropas Savienības līmenī jāsadarbojas ar universitāšu pārstāvjiem, zinātniekiem un ekspertiem, un šīm konsultācijām ir ļoti svarīga nozīme. E, ir jāveicina labākās prakses apmaiņa, un tas dotu pievienoto vērtību mūsu īstenotai politikai un palīdzētu rosināt efektīvu sadarbību starp dažādiem Eiropas reģioniem. Nobeigumā es gribētu īsumā e, minēt par to, kādi ir uh, mērķi Eiropas parlaments skatījām kohēzijas politikai pēc 2013. gada. Būtu jāparāds pārējas nosacījumi, ņemot vērā pagātnes pieredzi un jaunākās ekonomiskās un sociālās tendences attiecīgajos reģionos. Ir nepieciešams uh, vienkāršot nosacījumus eh, struktūrālo fondu izmantošanai, lai nodrošinātu caurskatāmību, efektivitāti un labāku šo līdzekļu izmantošanu. Dāmas un kungi, cienītie draugi, jūsu uh, domas un idejas, kas izskanē šajās atvērtajās dienās, mums ļoti noderēs strādājot turpmāk pie mūsu reģionālās un kohēzijas politikas izveides. Es pateicos jums par to, ka jūs esat šeit ieradušies un arī pateicos jums par jūsu uh, līdzdalību šajā darbā un vēlu visiem veiksmi darbā. Paldies! Merci, madame viceprezident. Paldies uh, vicepriekšsēdētājs kundzei un nākošais runātājs ir Bēļģijas Valonijas reģiona prezidents Rudijs Demote. Paldies priekšsēdētājs kundze. Um, reģiona komitejas priekšsēdētāja kungs, reģionālās politikas komisāra kungs. Uh, Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komisijas priekšsēdētājs kundze. Uh, Mēšdāt kungs, mans uzdevums ir jūs informēt par Beļģijas uh, prezidentūras reģionālo politiku šajā uh, šo Eiropas atvērto dienu sakarā. Šī politika ir uh, sadarbības auglis starp reģionālo komiteju, starp Eiropas komisijas uh, reģionālās politikas ģenerāla direkciju 245 uh, reģioniem un valstīm. No 34 dalību valstīm šeit ir pārstāvēts arī bankas un pilsoniskā sabiedrība. Astoņu gadu laikā atvērtās dienas ir pierādījušas uh, Eh, savu dzīvotspēju, ar vienu lielāka pārstāvniecība ir bijusi šajās eh, dienās no reģionu un pilsētu puses, un mm, vienmēr ir izvirzīts kā prioritāte konstruktīvs un ilgtspējīgs dialogs starp pilsoņiem un Eiropas Savienības institūcijām. Sabiedrība ir tikusi arvien vairāk informēta par tiem izaicinājumiem, ar uh, ko tā saskars, un arī ir veikt, notikusi labākās prakses apmaiņa. Man ir liels prieks arī jūs uzrunāt jūs šodien, jo mm, tas, ka Beļģija ir uh, prezidējošā valsts, dod mums iespēju kā federālai uh, valstī. Uh, tā ir tāda vienreizēja iespēja federālā mm, valsts daļām parādīt savu pieredzi, savu rīcības spēju. Tā arī ir iespēja mūsu partneriem, partneriem um, apliecināt to, ka bēģu federālisms nodrošina federālajām valsts daļām eh, arī juridiskas iespējas sevi pārstāvēt starptautiskā arēnā. Man ir arī liels gods eh, būt eh, šeit 2010. gada atvērtajās dienās. Šeit ir runa par sadarbību, konkurētspēju, bet arī par kohēziju. Eiropas Savienības kohēzijas politika ir viena no Beļģijas prezidentūras prioritātēm. Kā jūs zinat, prezidentūra nepiedalās debatēs un nepauž uh, savu viedokli, bet prezidējošā valsts izraugās prioritātes. Eiropa saskaras ar pārveidojumu periodu, kas no vienas puses ir saistīts ar krīzi, kurai mēs esam gājuši cauri, un tas ir novedis pie bezdarba un sociālās nevienlīdzības pieauguma. Bet šī krīze arī parādīja Eiropas ekonomikas eh, vājās vietas struktūrālā izpratnē, un tādēļ ir nepieciešams eh, reaģēt uz ilgtermiņa eh, izaicinājumiem tādiem, ka resursu izmantošana, demogrāfiskās pārmaiņas un globalizācija. Un tādēļ glo, eh, reģionālā politika un kohēzijas politika joprojām saglabājas kā prioritāte. Tā ir kā svīra, tā ir svarīga loma, lai eh, rocinātu ilgtspējīgu attīstību visā Eiropas Savienības teritorijā strukturālie fondi ir svarīgs ierocis, lai nodrošinātu kohēziju starp Eiropas Savienības reģioniem un pilsētām. Ir uh, nepieciešami uh, instrumenti, kas rosina ilgstermiņa ekonomisko attīstību un darba vietu radīšanu. Struktūra fondi arī var būt viens no galvenajiem instrumentiem, lai īstenotu stratēģiju Eiropa 2020 ir svarīgi, lai Eiropas Savienības rīcības spēja ar struktūru fondu starpniecību tiktu saglabāta un pastiprināta, lai Mm, veicinātu līdzsvarotu uh, Eiropas Savienības attīstību, un tā ir viena no prioritātēm Bēģijas uh, prezidentūrai Eiropadomē. Dāmas un kungi, šīs dienas sanāksme notiek uh, simboliskā brīdī. Tas ir izšķirošs brīdis kohēzijas politikas izstrādē. Pēc pavisam drīz Eiropas komisija apstiprinās piekto kohēzijas ziņojumu. Tajā būs iekļauta detalizēta situācijas analīze un uh, arī tiks uh, izvērtēts, kāda ir situācija ekonomiku konverģencē, kā šī politika veicina Eiropas Savienības strateģisko mērķu sasniegšanu un kā tas saskaņojams ar Eiropas Savienības un dalību valstu strateģiskiem mērķiem mērķiem. Tāpat e, tiek izvērtēts, tiks izvērtēts tas, kāda būs e, kohēzijas politika pēc 2013. gada. Pēc šā piektā ziņojuma prezentācijas Beļģijas prezidentūra organizēs neformālu e, Eiropas attiecīgo ministru sanāksmi, kas notiks Liežā 22. un 23. oktobrī, lai tiktu izvērtēta kohēzijas politika un eh, tā saskaņošana ar stratēģiju 2020. Uh, eh, ir jāpanāk uh, kohēzijas politikā tematiskā un reģionālā līdzsvarotība un jādomā par to, kādu ieguldījumu kohēzijas politika var dot uh, sociālā, ekonomiskā, teritoriālā kohēzijā, bet arī uh, attiecībā uz citām prioritātēm, kā ieguldījums var tikt dots stratēģijas 2020 izstrādē un tāpat arī uh, kā, ne, jānoskaidro, kādas prioritātes kohēzijas politikā ir uh, inovāciju un uz zināšanām balstots ekonomikas attīstība, uh, sociālā integrācija, kompetences, kā saskaņot šo politiku ar ilgtspējīgu attīstību, kā veicināt zaļāku, konkurētspējīgāku ekonomiku, kā racionālāk izmantot mūsu rīcībā esošos resursus Eh, dāmas un kungi, noslēgumā es gribētu pievērst jūsu uzmanību par to, kā Beļģijas eh, prezidentūra redz eh, reģionālā sadarbības veicināšanu. 2007.13. gada stratēģija paredz īpašas teritoriālās sadarbības attīstību un veicināšanu, jo tā dod uh, pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī. Tiek veidoti Eiropas sadarbības tīkli, tiek uh, notiek pieredzes un zināšanu apmaiņa, un tādēļ būtu jāturpina izvērtēt to, kā veicināt teritoriālo sadarbību kohēzijas politikas ietvaros. Un tieši šis jautājums tika izskatīts 30. un 1. 30. septembrī un 1. oktobrī īpašā konferencē, ko organizē Bēģijas prezidentūra. Es pateicos reģionu komisijas, komitejas priekšstādātē Breso kundzei, Hubners kundzei no Eiropas parlamenta un arī komisāram Hānam par aktīvu līdzdalību šajā konferencē. Tika izskatīti tādi jautājumi kā saiknes starp eh, teritoriālo sadarbību un stratēģiju 2020, tāpat arī tika vērtēts tā, kā pārskatīt regulu par uh, teritoriālās sadarbības apvienībām Eiropas Savienībā. Uh, tiem, kurus interesē šīs konferences darba rezultāti, būs iespējams info, iepazīties ar uh, atskaitēm par šo konferenci un uh, prezentētiem ziņojumiem. Uh, pateicoties subsidiaritātes principiem un mehānismiem, kas ir izveidoti, lai vietējās reģionālās uh, pašvaldības varētu uh, kontrolēt šos juridiskos mehānismus. Ir svarīgi uzturēt dialogu starp institūcijām, un jūs varat rēķināties ar Bēļģijas prezidentūras atbalstu, kas veicinās dialogu starp Eiropas Savienības institūcijām, un es vēlētos jums eh, novēlēt veiksmīgu darbu šajās atvērtajās dienās. Paldies! Merci, merci, like... Paldies eh, ministru prezidentu kungam. Tagad došu vārdu Hāna kungam, lai viņš eh, stādītu priekšā Barozo kunga eh, ziņu. Paldies, Danuta, jā. Barozo kungs, diemžēl, eh, nevarēja ierasties pie jums. Viņš ir ļoti sarūktināts par šo faktu, un viņš patiešām eh, ļoti vēlējās satikt reģionu pārstāvs, ņemot vērā šos grūtos laikus, ko mēs visi piedzīvojam. Bet viņš ir atsūtījis video ziņu, ar kuru jūs tagad varēsiet iepazīties. Lūdzu. Dear friends, Dāmas un kungi, dālie draugi, es patiešām vēlējos pieti, piedalīties šajās atvērtajās dienās 2010. gadā, kā es to esmu darījis līdz šim, bet, diemžēl, es nevarēju to darīt un esmu patiešām sarūktināts par to. Tādēļ es eh, uzstāju, lai man atļautu nosūtīt šo video ziņu. Eiropas Savienība ir piedzīvojusi grūtus laikus pēdējo divu gadu laikā, ņemot vērā ekonomisko un finanšu krīzi. Bet nestoties to, mēs esam piedāvājuši vairākus risinājumus, mēs varējām problēm, problēmas uh, izskaust to saknē, spēcinot ekonomisko pārvaldību, koordinējot dažādas ekonomiskās politikas vadlīnijas un ieviešot stingrāku finanšu regulējumu. Tagad mēs esam sasnieguši patiešām daudz un uh, varam runāt par zinām stabilitāti. Eiropas Savienības ekonomiskās ekonomiskās prognozes ir eh, pat eh, veiksmīgāks nekā gaidīts. Mēs varam runāt par gaidāmo atveserošanos, bet nestoties uz to, joprojām ir eh, ļoti augsts bezdarba līmenis. Protams, mēs salīdzinot pašreizējos laiks varam teikt, ka mēs piedzīvojam tādu veiksmīgāku periodu salīdzinot ar to, kas notika pirms gada vai pat diviem. Jaņem vērā, ka Eiropas Savienībai ir jāsasniedz konkrēti rezultāti, mums vajadzētu ievirzīt pareizajā gultnē sociālo tirgus ekonomiku, lai varētu izveidot viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Jaņem vērā, ka reģioniem un pilsētām šeit būs jāspēlē viena no galvenajām lomām, lai varētu īstenot arī 2020. gada stratēģiju. Būs jārada jaunas ilgtspējīgas darba vietas, lietas, jāizmanto jaunās tehnoloģijas, jācīnās pret klimatu pārmaiņām, jāpiedāvā labākas kvalitātes izglītība, jāveicina sociālā iekļaušana, jāattīst infrastruktūra un jāpadomā par labāku teritoriālo un pilsētu attīstību. Jāņem vērā, ka ir divi ļoti svarīgi politiski notikumi Eiropas Savienībā, kas skars jūs vistiešākajā veidā. Pirmām kārtām Eiropas Savienības budžeta pārskatīšana. Eiropas komisija jau drīz piedāvās uh, savu redzējumu par uh, jauno budžetu. Otrām kārtām kohēzijas politika pēc 2013. gada. Par to esam apspriedušies, uh, apspriedīsimies tuvākajos mēnešos. Jāņem vērā, ka šie būs divi galvenie uzdevumi, tādi kā pārbaudījumi. Mums vajadzētu parūpēties par labāku uh, līdzekļu izlietojumu, par Eiropas pievienotās vērtības garantiju un, protams, jāpadomā par labāku likumdošanas īstenošanu. Mēs nevaram aizmirst, ka ir eh, zināms spiediens, ir zināms grūtības, ar ko mēs sastopamies, ir eh, jābūt arī ietaupījumiem, bet mēs nedrīkstam apdraudēt Eiropas Savienības solidaritāti, jo tā ir eh, galvenā integrācijas procesa sastāvdaļa. Kohēzijas politika joprojām būs Eiropas Savienības strateģiskā politika un kopīgi mums ir jāmeklē dažādas iespējamās sinerģijas, lai 2020. gada stratēģija īstenotos ar patiesiem panākumiem. Tādēļ es rēķinos ar jūsu atbalstu un tie uh, reģioni, uh, var sniegt atbalstu, piedaloties diskusijās, apvienoties ar pieredzi, kā vislabāk īstenot kohēzijas politiku. Tas ir jādara dalību valstīs, jūsu sabiedrībās jārunā par to, cik nozīmīgi ir solidaritāte, par to, ka nedrīkst pazemināt ambīciju latiņu un, protams, ir jābūt arī stingrākai budžeta disciplīnai. Tieši tādēļ mums ir uh, jāveicina daudz ciešāks dialogs starp Eiropas komisiju un reģioniem. Tagad jūs varēsiet dalīties savā pieredzē, paredzētajos plānos, un uh, tam ir paredzēts vesels četras dienas. Es patiešām ar nepacietību gaidīšu diskusiju rezultātus, novēljums ar ražīgas un izcils atvērtās dienas. Paldies! Jā, tie kolēģis. Dargie kolēģi, turpina Hānkungs. Tā tad mēs runājam arī par nākotnes politiku nākotnē, un es vēlējos eh, nedaudz piemetināt Barozo kunga teiktajam. Viņš teica, ka ir paredzēts pārskatīt Eiropas Savienības budžetu un kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Viņš minēja, ka tie būs ļoti nozīmīgi pārbaudījumi. Es to varu atbalstīt. Mēs runājam par to, ka kohēzijas politika ir ļoti nozīmīga reģionālajai attīstībai. Protams, mēs nerunājam par kaut kādu piekāpšanos. Kohēzijas politika ir investīcija politika un tā spēlē patiešām izšķirīgi svarīgu lomu lomu, lai veidotu ilgspējīgi iekļaujošu un zaļu izaugsmu visos reģionos. Mums jāpadomā par to, ka e, kohēzijas politikas resursi ir 230 miljārdi eiro un e, par tos piešķirot ir domāts arī par galveniem mērķiem, kas iekļaut 2020. gada stratēģijā. Mums jāpadomā par e, jaunu tehnoloģiju izmantošanu, par labāku attīstību, par infrastruktūru, par transportu izmantošanu, arī par to, lai patiešām visur būtu nodrošināta nodrošināts platjoslas internets. Mums ir jāmainās līdz jaunajiem laikiem. Mums ir jāatbalsta kohēzijas politika. Citi saka, ka kohēzijas politika īsti nav sasaistīta ar Eiropas Savienības politikas vadlīnijām un ka tā ir pārāk fragmentēta un ir ļoti grūti izvērtēt, kādi ir kohēzijas politikas patiesie panākumi. Uh, Mums tas ir jāuztver ļoti nopietni. Mums ir jādara viss, lai uzlabotu kohēzijas politikas veiksmīgumu un jāparūpējas, lai mūsu centieni nestu cerētos augļus. Jāpadomā par to, kā piedāvāt pārliecinošus argumentus nākotnē, lai mēs varētu pārliecināt visus skeptiķus par savu uzskatu pareizību. Mums vajadzētu koncentrēties galvenokārt uz trim jomām, tātad uh, runājot par mūsu centienu koncentrāciju ar rezultātiem un arī to izvērtējumu. Kā jau Barozo kungs teica, mums ir jākoordinē savu centienu, lai varētu sasniegt pat tiešām ambiciozos 2020. gada stratēģijas mērķus. Es vēlējos teikt, ka nav nekādas rīvēšanās starp kohēzijas politiku un 2020. gada stratēģiju. Tās neizslēdz vienu otru. Un 2020. gada stratēģija ir patiešām nozīmīga visiem reģioniem, tāpat kā reģioni ir. Uh, panākumu ķīla, lai 2020 pārvērstos par veiksmes stāstu. Mums jārunā arī par labu ekonomisko pārvaldību. Tālāk mums vajadzētu arī labāk paskaidrot mūsu nodokļu maksātājiem, uh, kādā veidā tiek izmantot kohezijas politikai paredzētā nauda. Tādēļ dalību valstīm un reģioniem ir jānosprauž konkrēti mērķi, ko ir iespējams pārbaudīt un arī attiecīgi izsakot. Mums ir regulāri e, jāvēro, kāds progress ir sasniegts, un ja tas nav sasniegts, arī tas ir jāatzīmē. Mums jārunā par atskaitīšanās spēju un nepieciešamo caurskatāmības līmeni. Protams, eh, visām iesaistītajām pusēm ir jāuzņems sava atbildības daļa. Visbeidzot, globāla ekonomiskā krīze mums eh, skaudri norādīja uz vājajām vietām. Proti mums ir jāpadomā par labāku līdzekļu izlietojumu un eh, mūsu konkurētspēja struktūra fondi ir uh, neatgriezniski saistīti. Mums jāpadomā par to, ka ir valstis, eh, kas patiešām piedzīvojušas labu progresu, bet citas joprojām cīnās ar lielām grūtībām. Uh, Mums vajadzētu padomāt par tādu sistēmu, kā e, šos līdzekļus izmantot viedāk, lai dalību valsts ievērot visus priekšnosacījumus un parūpētos par efektīvāku investīciju piesaisti. Dāmas un kungi, protams, ir daudz ļoti citu jautājumu, kas mums ir jāņem vērā. Uh, lai uh, varētu arī godīgu sirdsapziņu stāties priekšā mūsu vēlētājiem. Mums uh, jāpadomā, lai politikas vadlīnijas būtu efektīvākas, jāpadomā, kā kohēzijas politiku padarīt sasniedzamāku visiem ieinteresētajiem un, protams, ir eh, jāgarantē godīga un proporcionāla visu pieņemto lēmumu īstenošana. Ir jāveido tāda kohēzijas politika, kas būtu arī gatava cīnīties ar nākotnes izaicinājumiem. Protams, kohēzijas politikas veiksmi ir arī atkarīgi no mūsu spējām pārliecināt dalību valstis un arī kritiķus par to, ka politika ir mainījusies, piedzīvojusi metamorfozes, ņemot vērā to, ka tieši tie līdzekļi ir arī samērām ar katra individuālo veiktspēju. Paldies! Dear colleagues, I would like now... Paldies, dārgie kolēģi, turpina Hubners kundze. Tagad došu vārdu Filipam Maištatam, Eiropas Investīcija bankas prezidentam. Un tagad vēlējos izmantot šo iespēju, lai pateiktu, ka bez eh, Filipa Maištata kunga atbalsta pēdējo gadu laikā Eiropas kohēzijas politikā mēs nevarētu ieviest daudz jauninājumu, runājot arī par finansējumu sistēmu. Liels paldies, Filip, un tagad es eh, došu tev vārdu, lūdzu. Un, nu, pasaka mums kaut ko labu, kāds labs ziņas mēs gaidām. Paldies. Thank you, Danuta. Uh, Madame la Présidente. Priekšstādātājs kundze. Uh, reģionu komitejas priekšsēdētāja kundze, Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, mana reģiona priekšsēdētāja kungs, Valonijas reģiona priekšsēdētāja kungs. Eh, es pateicos par to, ka esmu vēlreiz uzaicināts uz šīm atvērtajām dienām, it īpaši tādēļ, ka tematikas izvēle man šķiet šķiet ļoti saskaņot ar uh, reģionālo politiku, un tas ir ļoti svarīgi mūsu jaunās 2020. gada stratēģijas uh, veiksmīgai sasniegšanai. Šī politika ir bijusi eh, mūsu bankas eh, viena no prioritātēm kopš 1958. gada, kad banka tika izveidota. Viena no mūsu misijām ir bijusi veicināt ekonomisko un sociālo kohēziju un dot prioritāti projektiem, kas ir eh, izvietoti konverģences reģionos. Un pēdējo vairāk nekā 50. gadu laikā bankas turpmākā izaugsme nav nekāda aizēnojusi šo prioritāti. Un tieši uh, šī politika ir arī uh, tā, kā mēs sniedzam vislielāko atbalstu tiešu aizdevumu veidā reģioniem un pilsētām, bet arī nodrošinām līdzfinansējumu uh, Uh, pasākumiem, kas tiek finansēti no struktūra fondiem, sniedzot tehnisko palīdzību un arī izmantojot finansu inženieriju, kas ir uh, kaut kas jauns pēdējo gadu laikā. 2007. 2009. gadā konverģences uh, reģionos mēs esam finansējuši 66 miljārdus eiro projektos, kas ir 40% no mūsu izsniegtiem aizdevumiem kopumā. E, e, runājot par 12 e, un 15 valstu Eiropas Savienību, tad šīm valstīm, protams, bija procentuāli lielāki šie aizdevumi, bet rēķinot uz vienu iedzīvotāju, vairāk saņem tieši jaunās dalību valstis. Kad Danuta Hībnere bija reģionālās attīstības komisāre, uh, tika uzsāktas virkne iniciatīvu, bet es gribētu minēt divas iniciatīvas, proti tehniskās palīdzības atbalsta instruments jaunām dalībvalstīm, lai palīdzētu sagatavot lielus infrastruktūras eh, projektus, kas tiktu finansēti no uh, eh, struktūra fondiem un kohēzijas fondiem, un, uh, un lai palīdzētu reģionālām pašvaldībām uh, Uh, atbalstīt um, ilgtspējīgas attīstības projektus. Uh, runājot par 2020. gada stratēģijas, tiek atzīt arī tas, cik svarīgu lomu spēlē savienības uh, pilsētas un reģioni, inguldīja inovācijās, zinātnē, zaļajā enerģijā un atbalsts mazo, maziem vidējiem uzņēmumiem, palielinās šo reģionu un pilsētu konferenci, un tas arī palīdzēs nodrošināt viedu, ilgtspējīgu uh, attīstību bet atbalsts inovāciju projektiem dažkārt var būt sarežģīts, jo šie, šo, šeit ir uh, maz pieredze sadarbībā ar finanšu institūcijām, vai arī šie projekti ir ļoti sarežģīti, un pēdējo gadu laikā mēs vērojam, ka bankas diezgan nevā, negribīgi finansē tādus nemateriāli uh, taustāmus projektus, un tādēļ Eiropas Savienības institūcijas, tādas kā Eiropas Investīcija Banka un citas, sadarbojas ar Eiropas komisiju, lai uzlabotu pieju finansējumam šādiem inovato, novatoriskiem projektiem. Un tāds instruments kā Džeremijs palīdz izmantot struktūru fondus, lai veidotu rotācijas fondus līdzekļu nodrošinājumam maziem vidējiem uzņēmumiem, arī eh, aizdevumu garantijas šiem uh, uzņēmumiem. Tālāk risku sadalas finanšu instruments uh, zinātnē pētniecībai. Tas ir kopīgs instruments, ko izveidojas Eiropas komisija un Eiropas investīcija banka, lai nodrošinātu finansējumus uh, pētniecības programmām. Un uh, šīs, šis instruments ir pieejams arī reģionālām un vietējām pašvaldībām. Uh, lai atbalstītu investīcijas zinātnes uh, institūtos un tam līdzīgos veidojumos. Tāpat būs arī īpaši instrumenti trim 2020. gada stratēģijas pīlāriem, piemēram, struktūrālās programmas aizdevumiem, uh, struktūru fondu projektu atbalstam, ko pārvaldīs reģionālās pašvaldības. Un mēs sadarbojamies ar komisāru Hānu, lai uzlabotu šo finanšu instrumentu darbības efektivitāti. Dāmas un kungi, noslēgumā es vēlētos uzsvērt vienu punktu, kas man šķiet īpaši svarīgs. Kā to jau iepriekšējā runātāja norādīja, kohēzijas politikai, uh, ir jābūt nedalāmai sastāvdaļai jaunajā Eiropas 2020. gada stratēģijā. Nekad nedrīkst aizmirst to, ka ir uh, šajā stratēģijā ir trīs pīlāri. Protams, mums ir vajadzīga saprātīga vieda izaugsme, investējot vairāk un labāk zinātnē un pētniecībā un izglītībā. Uh, Tāpat mums ir vajadzīga ilgtspējīga attīstība kas vairāk respektē vides aizsardzības prasības un kas taupīgāk izmanto dabas bagātības, kas jānodod nākamajām paudzēm. Bet mums ir vajadzīga arī integrējoša attīstība, kas neizslēdz nevienu cilvēku, nevienu grupu, nevienu reģionu no šīs attīstības. Un, ja Uh, šās stratēģijas mērķis būtu tikai panākt, ka gud, bagātākie kļūst bagāti un stiprāki, stiprāki un pārējie tik pamesti likteņa varā, tā būtu neveiksme un izgāšanās. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kāda sociālā grupa vai reģions paliek novārtā. Uh, Un tādēļ Eiropas Investīcija banka ir apņēmības pilna kopā ar saviem uh, investoriem, ar Eiropas komisiju, ar reģioniem un Eiropas pilsētām veikt investīcijas un uh, rosināt dinamiskāku un līdzsvarotāku mūsu reģionu attīstību. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties visiem, kas ir izteikušies, un tagad lūdzu aicinu Marku Rodžersonu, kas būs tā persona, kas nodrošinās to, ka visi būs ārkārtīgi laimīgi, lai gan nu, jums nebūs daudz iespēju ilgi runāt. Paldies, Hibners kundze, saka Marks. Rodžersons, jā, dāmas un kungi, tagad ir īstais brīdis jums izteikties. Es jau saņēma informāciju par to, ka daudzi pieteicās runāt, taču arī tagad jums vēl ir iespēja aši paspēt aizpildīt la, veidlapu un pieteikties izteikties. Tikai divas minūtes es atvēlēšu kā, katram runātājam. Un tagad izskatās kā tā, ka trīs prezidenti un viceprezidenti, komisārs un priekšsēdētāja klāt, viņi skatās visi tagad ļoti rūpīgi un uzmanīgi, lai jūs nepārsniegtu savas divas minūtes. Nu tad sāksim. Un pirmais būs Maikls Šnaiders, kas ir, kas ir reģionu komitejā tautas partijas grupas vadītājs, un viņš būs pirmais, kas izteikties. Lūdzu, Šnaiderkungs. Tā, dāmas un kungi, priekšsēdētā kungs, komisāra kungs. Ir patiesa prieks, nu jau astoto reizi, piedalīties šāda veida pasākumā. Man bija iespēja piedalīties semināros, prezentācijās, izstādēs un varēja skaidri redzēt, ka reģioni un pašvaldības Eiropā iesaistās visas Eiropas labā, un tik tiešām tas ir, tā ir laba zīme tam, ka mēs vēlamies Eiropas integrāciju nodrošināt visefektīvākā veidā. Pēdējo gadu laikā visi varējām redzēt, ka svarīgākais ir ka mums, lai panāktu kohēzijas politiku un gal galā izpildītu arī 2020. gada stratēģiju. Mēs šobrīd esam nonākuši pie secinājuma, ka Lisabonas stratēģija nebija izdevusies vienkārši tādēļ, ka Eiropas Savienības pilsētas un reģioni netika iesaistīti pienācīgi. No tā mēs plānojam mācīties, taču šķiet, ka tad, kad pagājuši jau daži mēneši pēc 2020. gada stratēģijas īstenošanas, izskatās, ka pārāk daudz mācījušies neesam. Būtiskākais ir, lai šajā stratēģijā iekļautu reģionus un pašvaldības, bet izskatās, ka tas nenotiek. Eiropas Savienības dalību valstīs notiek ļoti plaša diskusija par to, kā mēs varam šajā jaunā stratēģijas īstenošanā iekļaut uh, pašvaldības un pilsētas, un man šķiet, ka nu, nepietiek ar esošiem stratēģiem, vajag daudz plašāk runāt un arī plašāk iesaistīt. Tiešām paldies arī Beļģijas prezidentūrē par to, ka tā pirms pāris mēnešiem nolēma runāt par uh, kohēzijas politiku 2020. gada stratēģijas kontekstā. Ja, manuprāt, šādā veidā mēs varēsim šīs ārkārtīgi svarīgas uh, politikas sasaistīt. Un šeit runājot par teritoriālām kohēzijām un saistītiem aspektiem, tad mēs varēsim skaidri redzēt, kā jaunajā stratēģijā var piedalīties visi reģionu pašvaldības. Un svarīgākais - neatstāt šo jautājumu pašplūsmā, bet skaidri un gaiši pateikts, kas tiks darīts, kādā veidā. Tad izveidot šo partnerību starp reģioniem, partnerību starp reģioniem un uh, uh, centrālām uh, pārvaldu struktūram. Un trešais aspekts ir tas, kā reģionu komiteja veido savu uzraudzības platformu 2020. gada stratēģiju. Tā uzraudzīs diskusijas Briselē, visās institūcijās un varēs arī no savas puses sniegt informāciju par to, kā šobrīd stratēģija tiek īstenota, kā šo īstenošanu var uh, uzlabot un divas minūtes ir galā. Paldies, Šnaidrakungs! and a, a strong call. Jā, mēs dzirdējām par šiem teritoriāliem paktiem, teritoriālā koheizija. Un tagad lūdzu Lamberts van Nisteroj, kas ir reģionālās komitejas uh, koordinators. Paldies! Uh, vēlējos jūs arī sveikt no Eiropas parlamenta puses šajā demokrātijas pārstāvniecībā plenārsēžu zālē man radās iespējas, ka runājot par kohēziju, mēs īstenībā esam uh, nu, ievirzījuši to pareizajā gultnē. Mēs pirms diviem gadiem vēl īsti nezinājām, kas ir kohēzija, un mēģinājām šo jautājumu vienmēr kaut kur aizvirzīt um, otrajā plānā, bet tagad, uh, pateicoties krīzē, mēs par to ļoti daudz runājam. Man ir divi argumenti, atsaucoties uz Šneidera kunga teikto. Ja mēs runājam par reģionu un pilsētu iesaisti 2020. gada stratēģijas īstenošanā, šeit kaut kas ir tomēr aplami, jo, jo jūs palasat padomes secinājumus, tur nav nav runāts par pilnīgu subsidiaritāti, un ja mēs runājam par teritoriāliem paktiem, tad arī tie nav pilnīgi nevainojami izstrādāt. Otrām kārtām, ja mēs runājam par tādu stratēģiju, kas nosektu pilnīgi visas reģionus, ir dalība valstis, kas uzskata, ka reģionos galvenokārt ir jāparūpējas par konkurētspēju un uh, darbvietu radīšanu, bet koheiziju mēs saprotam kā vienotu veselu. Šeit jārunā arī par teritoriālo dimensiju, nevis uh, iedalī, iedalot reģionus tikai bagātajos un tādos, kas kaut kur uh, klibo nopakaļus. Tālāk, ja mēs runājam par finansējumu, vai tas tiek piešķirts enerģijas fondam, uh, saules fondam, ūdens fondam, transporta fondam, parlaments pateica skaidri un gaiši, mums ir jārunā par horizontālu uh, līdzekļu sadalījumu, lai reģioni tiktu spēcināti. Jūs esat ieradušies pie mums ciemos, un tas ir noticis arī pateicoties tam, ka Reģionālas attīstības komiteja ir izteikusi savus ieteikumus. Un tad, kad tiks piedāvāts piektais kohēzijas ziņojums, mēs varēsim runāt arī par konkrētu regulējumu, par likumdošanu. Tagad arī mēs esam vairāk iesaistīti līdzlemšanas kop, koplēmu procedūrā, un jūs vienmēr varat pie mums vērsties, ja ir kādi degoši jautājumi. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad lūdzu reģionu komitejas pārstāvis. Aicinām Kārlu Haincu Klero, DPSE, delegācijas pārstāvis uh, reģionu komiteja lūdzu. Paldies, esmu priekšsēdētāja vietas izpildītājs. Pirms 15 gadiem, kad es sāku strādāt reģiona komitejas, mans labākais draugs man pajautāja, kāpēc tu to vispār dari? Kāpēc tu gribi Eiropas Savienībā kaut ko bīdīt? Un es viņam atbildēju, ka es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir 20. gadsimta visveiksmīgākais politiskais veidojums. Bija divi pasaules kari, un šie, šie kari prasīja milzīgus upurus, un tagad ir īstais brīdis, lai Eiropas Savienība tik tiešām sadarbotos, un nevis, lai būtu konkurence tāda karavīga konkurence, bet drīzāk miermīlīga sadarbība. Mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai tā būtu tautu savienība. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām ir jānodrošina šī kohēzija sadarbība Eiropā. Un vissvarīgākā politikā, lai nodrošinātu šo sadarbību, ir tieši kohēzijas reģionālā politika, un komisārs Hāns ir atbildīgs par šīs politikas īstenošanu. Es uzskatu, tam, lai Eiropa turētos kopā, kohēzijas politika ir vissvarīgākā, un it īpaši jau tagad, kad mums plosas krīze. Tā ir absolūta patiesība. Šobrīd tik tiešām ir vismagākā krīze, cik nu es atceros. Šeit, Briselē, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nesanāktu tā, lai Brisele kļūtu par tādu Vašingtonu. Bet uh, mēs jau tā kā tuvojamies šādam risinājumiem. Paskatāmies, kā izskatās situācija Eiropā. Kā uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji skatās, skatās uz Eiropas Savienības institūcijiem diezgan kritiski, ja godīgi. Nu tad pavisam drīz izveidosim tādu situāciju kā ar Vašingtonu. Un ja mēs gribētu to mainīt, tad ir vajadzīga tāda politika, kas, kas nodrošina šo sadarbību un kopīgo izaugsmi. Un tas nozīmē, ka ir jābūt politikai, kas ir uh, cīnās pret krīzi, un mums šobrīd ir ļoti smags bezdarba līmenis, kopš 99. gada vissmagākais. Un tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot tādu politiku, kas izskatās ne tikai smuki uz papīra, bet ka tiešām, kas tiešām vidējai klasei uh, un uh, nabadzīgiem dod viss, kas viņiem ir, kas viņiem ir nepieciešams. Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Ja panāksim, Rodžersona kungs saka, lūdzu, pabeidziet, jo mums tikai divas minūtes. Vēlos teikt, ka svarīgākais, lai Eiropas Savienība labi izskatītos iedzīvotāju acīs un atkal atvērtās dienas ir ļoti labs veids, kā mēs varam mūsu iedzīvotājiem paskaidrot, kas ir Eiropa. Paldies! Thank you. Uh, Liels paldies, un tagad lūdzu Eiropas parlamenta reģionālās komitejas deputāts Ricardo Cortes Lastra, lūdzu. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer. Labdien, dāmas un kungi! Ir ārkārtīgi patīkami būt šeit šodien un runāt par mums visiem svarīgiem jautājumiem. Mēs šobrīd piedalāmies ļoti svarīga Eiropas pasākumā, jo šeit mēs varam runāt par reģionu sadarbību, par kopīgiem projektiem, arī varam paust personiskos viedokļus par to, kā ir jātīstās reģioniem. Izmantošu šo izdevību, lai pateiktu ļoti skaidru vārdus. Vēlos teikt, ka kohēzija ir ļoti svarīga Eiropas Savienības attīstībai. Un tagad, kad mēs runājam par nākotnes budžetu, tad ir ļoti svarīgi, lai kohēzijas politika tiku, tiktu skatīta kā attīstības politika, nevis vienkārši tā kā uh, naudas tērēšanas iespēja. Kohēzijas politikas centrā ir solidaritāte un kohēzijas politika attiecās uz transporta, klimata pārmaiņām, izglītību, infrastruktūru un cīņu pret nabadzību. Un visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs cenšamies panākt attīstību Eiropas Savienībā. Un neko jau nevarēs panākt, ja Eiropas Savienības reģioni nebūs gatavi līdzdarboties. Jo tieši reģioni ir tie, kas var reāli kaut ko mainīt lietas labā. Tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt kohēzijas politiku tā, lai tā kļūtu par veiksmīgu politiku un jāpretojas arī mēģinājumiem kohēzijas politiku padarīt vājāku. Mēs saprotam, ka mums ir jācīnās, jo šeit veidojas pievienotā vērtība, mēs kļūstam konkurētspējīgāki, veiksmīgāki, efektīvāki. Kohēzijas politika ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, uh, kas ir Eiropas Savienībai. Jāatcerās arī, ka visiem reģioniem šeit sadarbojas, jāsadarbojas, bet te pašā laikā neaizmirsīsim pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, atceroties arī decentralizāciju un vairāk līmeņu pārvaldības aspektus. Tas viss ir vajadzīgs, ja mēs vēlamies, lai reģionāla politika izdotos. Paldies! Lielas paldies! Un tagad aicinu ELDE e, prezidentu, kas darbojas, darbojas re, reģionu komitētā ar Klukas kundzi, kas nāk no Liverpoolas lūdzu. Liels paldies! Un sirsnīgi sveicu jūs visus šodien ALDE grupas vārdā no reģionu komitejas. Piektais kohēzijas ziņojums pagaidām vēl nav publiskots, bet diezgan plaši jau tiek runāts par saturu. Dažos gadījumos informācija sniegta precīzi, citos gadījumos mēs tā īsti nezinām, no kurienes nāk šī informācija. Dažas personas jau saņēma šo informāciju, un ja viena informācija, kas viņiem ir, ir pareiza, tad es varu teikt, ka reģiona komiteja mums nāksies nopietni pacīnīties, un arī jums pašvaldībās nāksies nopietni pastrādāt. Es biju ļoti gandarīta dzirdot no Barozo konga, uh, ka kohēzijas politikas pamatprincipi, kas arī tiks iekļaut šajā ziņā, ka šie principi nemainās. Piemēram, mēs skaidri zinām, ka pārējais reģioni tiks iekļauti visās diskusijās, un daži no šiem reģioniem uh, tiks, šiem reģioniem tiks piešķirt, piešķirt pārējais status. Bet viena lieta, par ko es vēlos runāt, ir tas, ka daudzi reģioni kuriem šobrīd ir ļoti nopietnas grūtības pat tāpēc, ka viņiem ir ļoti liels problēmas ar investīciju piesaisti un tuvākajos gados viņu investīcijas, investīcija atraktivitāte vēl mazinās. Un es ļoti ceru, ka jūs turpmākajā laikā ieskatīsieties šajā jautājumā un mēģināsiet palīdzēt. Kādēļ tad tas notiek? Ja mēs vēlamies izveidot kohēzijas politiku, kas nav nav vienkārši tāds smags risinājums uz papīra, bet nekas vairāk, tad es tiešām uzskatu, ka ir jā, jā, jārīkojas izšķiroši. Mums ir vajadzīgs darba vietas, mums ir vajadzīga izaugsme, darba vietas un izaugsme. Un šiem abiem mērķiem ir jāiekļaujas ļoti integrēt kohēzijas politikā. Lisabonas stratēģija nebija izdevusies tādēļ, ka neviens uh, neuzņemās atbildību par to. Reģioni, pilsētas un ciemati ne, neuzskatīja, ka tā ir viņu pašu politika. Līdz ar to mēs vēlamies, lai 2020. gada stratēģija izdotos, tad mums ir jānodrošina tas, lai tie, kas, uh, no kuriem ir atkarīga šī stratēģijas izdošanās, uzskatītu, ka jā, tā ir mūsu atbildīga. Un šogad Briselē mēs jau dzirdējām ļoti daudz diskusijas par šādu vajadzību. Komisāru Hibners kundze, tas ir tādēļ, ka kohēzijas politika ir Eiropas aktīvā seja mūsu pilsētas un reģionos. Un ja nebūs šīs aktīvās sejas, tad Eiropai nebūs vairs lomas nekādas, jo mūsu iedzīvotāji vairs īsti nezinās, ko Eiropa viņiem nozīmē. Līdz ar to es jūs aicinu, lūdzu, izskatīt ļoti nopietni, kā jūs plānojat mūsu uh, pilsētas un reģionus iekļaut, integrēt šajā politikā. Un vienmēr atcerieties un vēlos norādīt uz diviem svarīgiem jautājumiem, uz diviem svarīgiem vārdiem. Uh, izaugsme un darba vietas. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Paldies! Oh, well, just two words. Nu jā, divi vārdi mums paliek pāri, lai gan jūs runājat div, vairāk nekā divas minūtes, un tagad lūdzu reģiona komitejas uh, pārstāvis Jocīzā Kāva. Lūdzu. Šanovna pani przewodnicząca. Priekšsēdētājs kundze, prezidija pārstāvi vēlos manas grupas vārdā jūs visus sirsnīgi sveikt. Cienījamie klātesošie, vēlos teikt, ka 2020. gada stratēģija var ļoti nopietni ietekmēt uh, sociālo un ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā, bet tas kļūs par īstenību ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums. Ja mēs visi būsim gatavi realizēt šo politiku, tad noteikti mums izdosies. Taču, lai mēs sāktu realizēt, pirmkārt ir vajadzīgi, vajadzīgi skaidri mērķi un, un adekvāti instrumenti. 2020. gada stratēģijā ir jā, jāiekļau uh, teritoriālā koheizija, kas tika iekļauta gan šajā stratēģijā, gan arī Lisabonas līgumā. Uh, Un tas savukārt nozīmē, ka mēs varēsim iesaistīties visos pārvaldības līmeņos. Vēlos uzsvērt, ka jebkura Eiropas politika pēc būtības ir arī lokāla vietējā politika. Tieši tādēļ pašvaldību un reģionālo pārvaldes struktūru līdzdalības stratēģijas īstenošana ir absolūti vajadzīga. Es pateiktu, ka tas ir būtiskākais elements. Tikpat svarīgi ir nodrošināt teritoriālo un uh, ekonomisko koheiziju. Tikai un vienīgi tad, kad mēs varēsim uh, attīstīt ekonomiski mūsu reģionus, tad mēs varēsim kaut ko panākt. Un šeit es vēlos uzsvērt pašvaldību funkciju vēlreiz. Tikai tad, ja pašvaldības varēs piedalīties stratēģija 2020 īstenošana, tad kaut ko panāksim, jo ja mums ir dažādi resursi, mēs šos resursus varam izmantot. Daudzi no runātājiem jau ir runājuši par to, ka pilsētām, pilsētām ir jāpiešķir līdzekļi, ir jākoncentrējas. Nē, Tēlos teikt, ka ir jārunā arī par lauku teritorijām, par dažādu veidu pašvaldībām. Un pieminēšu arī to, ka lauksaimniecības un pārtiks nodrošinājuma politika ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībā. Un, protams, tieši šeit lauki ir tie, kas varēs mums palīdzēt īstenot abu politiku īstenošanu. Tas nozīmē, ka lauki ir jātīsta, jāpalīdz nodrošināt līdzvarotu lauku attīstību. Piemēram, Šobrīd 3 miljoni cilvēku strādā lauksaimniecībā, un daudz no viņiem tieši nodarbojas ar pārtikas ražošanu, ar nodrošināšanu ar pārtiku, kas mums visiem ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši tādēļ vēlreiz teikšu, ka kohēzijas politika ir jāskatās atsevišķi uz uh, lauku teritoriju iedzīvotāju vajadzībām. Paldies! Lielas paldies! Un tagad lūdzu Eiropas parlamenta reģionu attīstības komitejas pārstāvis un tagad Karina Karenbaha no parlamenta komitejas. Lūdzu, Karina. Lielas paldies un sirsnīgi apsveicu, ka nu jau astoto reizi mēs varam rīkot atvērtās dienas. Es strādāju Eiropas parlamentā, bet nu jau daudzus gadus pazīstu atvērtās dienas, jo 16, dienas man, 16 gadus man bija iespēja strādāt uh, pašvaldībā, un tādēļ es par atvērtām dienām zinu diezgan daudz. Es šeit saskatu ļoti labu saskaņu, ļoti labu sadarbību, jo dažādos politiskajos līmeņos mēs visi cenšamies panākt mūsu iedzīvotājiem labāku uh, dzīves kvalitāti šeit. Reģionos, jā, nebūs laba dzīves kvalitāte, tad neviens nebūs apmierināts, jo, mm, ja mēs skatāmies uz to statistiski vidēji, lielākoties tur ir pilsētiedzīvotāji. Uh, ienākumu līmenis, bet tieši pateicoties kohēzijas politikai mēs varam labklājību piedāvāt visiem. Šeit vēlos runāt par svarīgiem tādiem svarīgiem faktoriem par dzīves kvalitāti, bet te pašā laikā arī par konkurētspēju visai Eiropai. Un tas nozīmē, ka mums komunicējot ir plašāk jāuzsver, kā tā nauda, kas uh, tiek nodrošināta kohēzijas politikā, nav vienkārši tāda ziedojuma kādiem reģioniem. Uh, bet tieši tā, kā teica Hāna kungs, varam teikt, viņš tāds reģiona tēvs. Viņš tieši pareizi teica, ka ļoti svarīgi izmantot šo naudu tur, kur ir kādi talanti, kurus vajag attīstīt, vai arī kur ir kādi trūkumi, kurus vajag aizpildīt. Tātad mums ir jāpiedāvā nauda tur, kur tā ir vajadzīga, bet te pašā laikā, lai nesanāktu tā, ja kāds reģions jau ir labi attīstīts, tad šim reģionam nekas netiek piedāvāts un šis reģions zaudē savu konkurētspēju. Mūsu mērķis nodrošināt to, lai visa Eiropa būtu konkurētspējīga, un viens no veidiem ir parādīt mūsu iedzīvotājiem, kā tiek investēta viņu pašu nodokļu maksātāja nauda, jānodrošina izglītība, pētniecība, tad mēs varēsim mūsu finanšu līdzekļus ļoti prātīgi izlietot. Tas nozīmē, ka paralēli dalību valstis varēs izmantot šo naudu tādā veidā, lai mūsu pašu iedzīvotājs saskatītu, uh, Uh, pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Paldies! Nu, šoreiz man pat nevajadzēja jums signalizēt, ka divas minūtes ir galā. Un tagad lūdzu reģionālās padomes no Helsinkiem pārstāvis Marko Markula. arvoisa puheenjohtaja hyvät eh, Ystävät, hyvät läsnäolijat. Godātie draugi, godātie kolēģi. Kohēzijas politika balstās uz inovācijām, uz sadarbību starp reģioniem, bet arī uz to, ka reģioniem pietiek uh, drosmes uh, īstenot inovācijas. Bet uh, Tomēr atšķirības starp uh, teoriju un realitāti ir milzīga. Mēs, uh, protams, tiek pausti dažādi politiskie viedokļi, politiski paziņojumi, bet pēc tam mēs saskaramies ar reālo situāciju un uh, mums, protams, ir vajadzīgs kaut kas jauns šajā stratēģijā, 2020. gadam. Eiropā jau, protams, mums ir uh, parauga prakse un komisārs Hāns mums pauda savu redzējumu par uh, reģionālo politiku, kohēziju politiku. Ne jau nepietiek tikai, protams, ar to, ka tiek uh, veikti pētījumi un inovācijas, pēc tam šo pētījumu rezultāti ir jāieviest arī praksē. Un uh, Eiropas Savienībai ir vajadzīga kritiskā masa šajā uh, ziņā, lai mēs padarītu Eiropas Savienību uh, pievilcīgu, lai varētu piesaistīt um, investīcijas uh, pētniecībā un inovācijās. Mēs jau strādājam šajās jomās pie jauniem transporta veidiem, pie pielietojumās zinātnes uh, izstrādnēm, un tas arī jāturpina. Paldies! Paldies! Mēs tagad dodamies no ziemeļiem uz dienvidiem, no Helsinkiem uz Dankerku, un tagad Mišels Delabārs uzstāsies. Lūdzu. Si je recommence, je vais à nouveau. Ja es uh, sākšu tagad, es vēlreiz citēšu priekšsēdētājs kundze, visi tam piekrīt, jā, visi ir viensprāts šajā zālē par to, ka ir nepieciešama kohēzijas politika, daudzveidīga pārvaldība un kolekt, vietējo pašvaldību loma jāatbalsta. Un mēs Interreg 25. gada dienu nu pat atzīmējām visi uh, piekrīt uh, tam, ko mēs jau darām nekā, vairāk nekā 20 gadus, un mēs esam apmierināti. Bet mēs dzīvojam tā kā noslēgušies no. Nu, ārpasaules. Ārpasaulē ir tādi komisāri, kas neko nezina, ar ko nodarbojas Hāna kungs, valdības arī neko nezina par to un vēlas tagad šo politiku pārņemt atkal nacionālā līmenī. Mums tagad vajadzētu iziet no šīs zāles un pārliecināt visu Eiropas Savienību kopumā, nevis pašiem sevi. Protams, es. es piekrītu tam, kas šeit tiek teikts, bet mums vajag diskutēt arī ar, ar, ar tiem, kas atrodas ārpusē. Mums ir jādomā par realitāti, jo Eiropa tiek veidot tur ārpusē. Eiropai ir jābūt demokrātiskai un mūsu līdzpilsoņiem ir jāredz konkrēti rezultāti uz vietām. Mums ir jāizmanto šīs atvērtās dienas, lai uzrunātu pasauli ārpus šīs zāles un pārliecinātu par to, kas mums ir jādara. Tas liecina, ka mums vēl ir daudz darāmā un vēlu visiem panākums un drosmi šai darbā. Thank you very much. Paldies! Vēlos teikt, ka mūsu nākamie trīs runātāji, nu, nedzīvo Briselē. Un pirmais būs no Ostrovetera pašvaldības pārstāvis uh, no Itālijas, lūdzu, Massimo Bello. Grazie, prezidente. Gli open days sono... Paldies, priekšsēdētāji. Atvērtās dienas ir ārkārtīgi svarīga iespēja iedzīvotājiem un reģioniem visā Eiropā. Un šeit es vēlos teikt, ka tieši pilsētas pārstāv tādu ārkārtīgi svarīgu partneri attiecībās sociālo kohēziju un teritoriālo kohēziju visā Eiropas Savienībā. Ir vairākas iniciatīvas, par kurām mums ir jārunā. Un es kā pilsētas galva. Vēlos pieminēt tādas svarīgas lietas kā uh, Eiropas pilsētu mēra konvents. To parakstīja šogad 4. maijā. Un man ir priekšlikums komisijai. Varbūt mēs varētu šo mēru konventu Uh, attiecināt arī uz sociālo kohēziju, respektīvi noslēgt tādu paktu par visu pilsētu līdzdalību kohēzijas politikā. Es diezgan daudz ko dzirdēju par reģioniem, bet, manuprāt, ir jāuzsver tieši pašvaldības, kā šie klucīši, kas veido visu struktūru. Eiropas Savienības budžets risina sociālās solidaritātes jautājums, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs mehānisms pēc 2013. gada arī. Nekadā gadījumā nedrīkst aizmirst šīs politikas svarīgumu. Pašvaldības šajā gadījumā lielāko prieku līdzdarbotos arī pēc 2013. gada. Nu, tas šobrīd arī būtu viss no manas puses, manuprāt, ir tā, ka ja ir problēmas, tad būtu pareizi šīs problēmas pārveidot par iespējām. Paldies! Lielas paldies jums! Un tagad lūdzu aicinu vienu no mūsu viesiem no ASV, tas ir profesors Adrians Patresku, kas pasniedz Marilendas Universitātē ASV. Lūdzu, profesor Kungs! Paldies ļoti jauki, ka jūs mani aicinājāt. Labdien visiem! Visi prezidenti, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji nāk no Marilendas Universitātes Es pasniedzu Vācijā, Rumānijā. Un es ļoti labi, labi saprotu, kas ir reģiona. Es pats nāku no Bulgārijas, no Ginzavas, no Donavas uh, uh, upes reģiona. Mana meita kādā brīdī teica, teica, tu nāk no visurienes. Viņai tolaik bija seši gadi, un viņa, uh, viņai, uh, viņa veidoja sarakstu. Uh, ar tām valstīm un vietām, no kurām es nāku, kuram kād, man ir kāda, ar ko man ir kāds sakars. Un es vēlos teikt, ka maijā parakstītais pakts ir ļoti laba ideja, bet manuprāt ir jāpievēršas reģioniem kā tāda pabeigta, kā tādai pabeigtai uh, sistēmai, kas spēja labi pielāgoties. Šādā veidā mēs varēsim panākt labu risinājumu neatkarībā no tā, ka tiek veidot dažādi šķēršļi, bet manuprāt ir svarīgi nevis runāt par barjeru pārvarēšanu, bet drīzāk jārunā par nojaukšanu. Daudz runā par to, ka ir jātiek vaļā no Briseles šī burbuļa. Jā, man ir interesanti uzklausīt visus šos priekšlikumus, bet man ir labs priekšlikums par eksperimenti. Pirms 30 gadiem man bija 15, un tajā brīdī savas skolas direktoram es teicu, ka, ka mēs 80. gadā jau sāksim eksperimentēt ar, ar zaļu enerģiju. Direktors teica, nē, nu to mēs nevaram darīt, šobrīd tas nav iekļauts skolas, skolas darbos. Un jau tagad zinu, jautāju bērniem, vai jūs kaut ko zināt par zaļo enerģiju no skolas. Nē, bērni joprojām saka, neko neesam zin, uzzinājuši. Joprojām bērni neko nezina par to, kā, piemēram, Beļģijā var uh, ražot enerģiju, piemēram, pateicoties saulē. Un, ja, un bērni joprojām to visu nezina. Nu, man ir konkrēti priekšlikums. Ā, par dabas parkiem vēlos runāt. Ir ļoti svarīgi, lai visur būtu dabas parki, jo tad jaunieši bērni varētu apmeklēt un ļoti svarīgi, lai 2020. gadā visiem būtu darba vietas, bet, protams, lai šīs darba vietas turpinātos arī uz priekšu. Vēl viens priekšlikums, ka varbūt mēs varētu tikties ne tikai Briselē, bet arī, piemēram, Ginzavā, Bulgārijā. Nākamreiz brauciet uz turieni un tad Ginzavas iedzīvotāji varēs redzēt, ka jūs arī viņiem kaut ko nozīmējat. Paldies! Thank you very much. Paldies! Nu jā, tagad uh, došos no rietumiem uz austrumiem. No Marylandas universitātes piedāvāšu vārdu runātājiem no Maskavas zinātnes universitātes. Došu vārdu Sergejam Otopoļevskim. Es ceru, ka es pareizi izrunāju viņu uzvārdu. Ļoti labi jūs to izrunājat, saka runātājs. Vai drīkstu sākt? Long, uh, Mēs jau Krievijā esam ilgi diskutējuši par to, vai varam izmantot Eiropas Savienības reģionālo politiku. Mums protams, ir jāsmeļās pieredze. Nevien, uh, nevienmēr tā ir patīkama. Mums ir jārēķinās arī ar grūtībām. Tā tad reģionālā politika jau ir tikusi veidot vairāku gadu garumā, un tā ir Eh, neatkarīga politika, bet tā ir saistīta ar daudzām politiskām vadlīnijām, tādām kā ekonomikas politika un ārpolitika un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir jāveic arī zinātniskais darbs. Un, protams, eh, mēs eh, kā zinātnieki aktīvi sadarbojamies ar saviem partneriem citās valstīs. Protams, mums ir jārada arī īsti līderi, jāpadomā par to, ko mēs pieņemam darbā. Tiem ir jābūt augstu kvalificētiem ekspertiem gan valstu, gan reģionu līmenī. Arī pašvaldībās tādiem ir jāstrādā. Un es ceru, ka mēs varēsim šodien dalīties savā pieredzē un uzklausīt arī citu gūto pieredzi. Varbūt, ka mainīsim uh, atvērto dienu Uh, nos, nosaukumu. Mums tās ir atvērtās dienas, cik, uh, jā, tās ir atvērtās dienas, bet tās ir četras dienas gadā, un tad pārējās būs slēgtās dienas. Varbūt nosauksim tos par atvērtajiem gadiem. Paldies! No, it's, it's good to get outside. Nu jā, varbūt ir ļoti labi izkļūt ārā no šī Briseles burbuļa, bet jūs esat uh, Eiropas parlamenta viesi un tādēļ varbūt došu tagad vārdu Maiklam Čurnam no ALDE grupas Eiropas parlamentā. Tā tad, lai visiem būtu dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Daudzi jau runāja par struktūrālo un kohēzijas politiku. Mūs sagaida patiešām lieli uzdevumi - eiro krīze, valstu parāde. Kur tad tas viss sākās? Un, uh, ar to saskaras cilvēku uz vietām dalībvalstīs. Es kādreiz biju pilsētas mērs, es darbojos arī Vācijas federālajā parlamentā. Šī krīze klauvē pie pašvaldību, pie pilsētu durvīm, un mums vajadzētu parunāt par to, kādā veidā kohēzijas un struktūra politika varēs palīdzēt cīnīties pret finanšu un ekonomisko krīzi, kādā veidā reģionālā politika varēs stabilizēt makroekonomiku. Tādēļ ir galvenokārt jārunā par konkurētspēju. Jāņem vērā, ka naudas trūkst un tādēļ vajadzētu parūpēties eh, par uh, cīņu pret krīzes cēloņiem, jārada jaunas darba vietas, ir jāuzlabo infrastruktūra, jāveicina MVU attīstība. 99% no visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem ir tieši mazie un vidējie uzņēmumi, bet tikai 8% no tiem piedalās uh, iekšējā tirgus izveidošanā. Mums, eh, veidojot kohēzijas un reģionālas attīstības politiku, ir jāpērūpējas arī par reģionu attīstību, jāveicina konkurētspēja, jāpadomā par tehnoloģiju pārnesi, ir jābūt tādai izpētē, kas būtu reāli izmantojama, kuras sasniegumi būtu reāli izmantojami jaunu darba vietu un eh, attīstības radīšanā. Protams, ir jāsadarbojas visiem reģioniem un uh, labāk attīstīt reģionu varētu sniegt palīdzīgu roku tādiem reģioniem, kam klājas grūtāk. Padomāsim par visām stratēģijām, kas ir mūsu rīcībā, piemēram, Donavas stratēģija un arī cits reģionāls stratēģijas. Tas noteikti būs nopietns ieguldījums nākotnē. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā kundze uh, zaļā tērpā, vai jūs varētu pateikt, kā jūs sauc? Martina Teveņu, es uh, pārstāvu vietējo paktu eh, tīklu Francijā. Mēs esam pārliecināti par to, ka ir jāsāk viss veidot no pamatiem no reģioniem, ka tieši reģionos visas problēmas var atrisināt un ka ir nepieciešams sadarboties ar pilsonisko sabiedrību vietējām reģionālām pašvaldībām un ka tieši tāda ir jāorganizē. Es šeit pārstāvu pilsonisko sabiedrību un mums ir jāveido dialogs ar pilsonisko sabiedrību, nevis tikai jārunā par šo sabiedrību. Un uh, ļoti es uzskatu, ka ir tiešām grūti nodrošināt šo atbildības dalīšanu, uz, nosakot to, kā atbildes saskaņot ar rezultātiem un kā pilsoņi var izvērtēt šo atbilžu kvalitāti un kā pils, jāņem šai procesā ir vērā pilsoņu intereses. Un es domāju, ka mums ir jāmācās uzņemties līdzatbildību kopā ar pilsoņiem un ka pilsoņi ir vairāk jāiesaista darbā reģionālā līmenī. Any... Paldies! Tātad vēl kāds ko kolēģis vēlētos izteikties? Vai kāds vēlētos lūgt vārdu? Vai kāds vēlas izteikties? Jā, sākumā es jūs neredzētu. 484. vieta, lūdzu. Uh, Paldies. Es esmu Džozefīna Rampola no Sicīlijas happen... Bet kādreiz es dzīvoju Austrālijā. Es šeit esmu nokļuvusi nu, tādā sakritības rezultātā, bet es vēlējos pateikt, ka es ļoti daudz sastopos ar eh, bezdarba problēmu Sicīlijā, it sevišķi smagi tā skar tieši jauniešus. Eiropa no viņiem ir ļoti attālināta, viņi īsti nesaprot, kas tas ir. Viņi iet augstskolā, pēc tam pabeidz augstskolu, aizstāv maģistra darbu un viņa dara visu iespējamo, kas ir viņu spēkos, bet īstenībā darba vietu tikpat kā nav. Un mēs šeit nerunājam tikai par nelielu saujiņu bezdarbnieku. Ja mēs uh, iepazīstamies ar šo jauniešu problēmām, ar kādām grūtībām viņi sastopas, lai atrastu darba vietu, tad mēs varam runāt par 80 līdz pat 90 procentiem jauniešu mūsu reģionā, kas nevar atrast darba vietu. Esmu patiešām gandarīta, ka varēju ierasties uz atvērtajām dienām Briselē, jo es uzskatu, ka šis pasākums, kā jau vairāk kolēģi iepriekš minēja, ir jātuvina reģioniem. Mums uh, par šo pasākumu ir jāinformē cilvēki visattālākajos Eiropas reģionos, arī Sicīlijā. Bija patiešām pārsteigta šodien redzot vairākus Itālijas politiķus, kas uh, visu laiku uzstājas televīzijā, uh, un viņi stāsta, ko vajadzētu darīt, ko vajadzētu sasniegt Itālijā. Šodien viņiem bija iespēja arī izteikties, piecelties un runāt. Es īstenībā, nu, esmu tāda. Uh, Es esmu tikai tāds bandinieks, es neesmu varana politiķe, bet es patiešām esmu guvusi pieredzi. Es redzu pati savām acīm dien dienā, kas notiek. Es esmu darbojusies Sicīlijas senātā. Jūs tūliņ, eh, jums tūliņ izbeigsies runāšanas laiks, saka priekšsēdātais. Tātad es esmu no Mesīnas, Sicīlijā, un es vēlējos sagaidīt konkrētus vārdus, konkrētus darbus Tikai eh, ar runāšanu mēs nepalīdzēsim šiem jauniešiem, bezdarbniekiem un nevienam citam pilsonim. Paldies! Vēl viens runātājs var izteikties, bet jums tad ir dūšīgi tā augsti jāceļ roka, lai mēs varētu šu, šeit panelī jūs redzēt. Vai visi ir izteikušies? Ā, nē, tomēr viens kungs, lūdzu. Jens, Jens Nilsson. Jens Neidersons no Zviedrijas. Paldies! Vai viss eh, tā tad darbojas, vai mikrofons darbojas? Es jau piedalījos vairākās atvērto dienu sesijās, un eh, ir patiešām veiksmīgi, ka mēs varam tikties, argumentēt, izteikt savu viedokli, un Mēs pārstāvam uh, politiskās grupas vai komitejas, ir uh, uzaicināti arī komisāri, šeit ir tādi vareni politiķi, un mums, protams, vajadzētu rūpēties par to, kā viņus pārliecināt. Mēs esam uzaicināti uz šo dialogu, lai varētu apspriesties par reģionālo politiku. Bet kas notiek valdībā? Pastīsimies uz Zviedrijas situāciju. Zviedrijas valdība nevienmēr ir gatava iesaistīties dialogā ar reģioniem. Īstenībā mēs vēl, uz vienus, vēl aiz vienus to gaidām. Mēs uh, vēlamies, lai komisija veiktu vairāk spiedienu uz reģioniem, lai arī reģionu iestādes uh, iesaistītos aktīvā dialogā vietējā līmenī. Mums ir jābūt spēcīgākiem, labāk pārstāvētiem. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Danuta, pirms došu vārdu atkal tev. Es vēlējos dot vārdu Breso kundzei un komisāram Hāna kungam, lai viņi ātri reaģētu uz to, kas šeit jau ir ticis apspriests. Hāna kungs, vai jūs varā, vēlētos dažus vārdus pateikt? Paldies! Paldies, man ir tikai divas piezīmes. Tā tad, eh, nu, vai mēs tās sauksim par atvērtajām dienām, tikšanās dienām, jebkurā gadījumā tas ir pasākums, kurā tikties visiem, izteikties, debatēt. Uh, Bet eh, īstenībā neviens eh, jau nav traucēts eh, kaut ko organizēt pats savā uh, dalību valstī jūs varat inicēt šādas diskusijas pilnīgi jebkurā vietā, jebkurā reģionā. Tā tad būs apmēram 260 dažādu pasākumu visā Eiropas Savienībā. Un nevajadzētu pateikt, jā, ka Briselē viss ir jāorganizē. Mums ir jādarbojas kopīgi, un jūs paši varat uh, līdzīgas pasākumus organizēt savā dalību valstī. Tā tad uh, nevien mēs neaizturam Un otrām kārtām, otra piezīme, es eh, uzmanīgi klausījos Mišela Debāra teiktajā, un mēs visi esam vienisprātis, kādi ir mūsu galvenie mērķi, bet ir arī skeptiķi Eiropā, tādēļ mums vajadzētu viņus pārliecināt eh, par to, ka eh, tikai solidaritāte ir panākuma ķīla. Uh, Mums vajadzētu padomāt par tādu veiksmīgāku sadarbību starp uh, vietējām un reģionālajām iestādēm, arī Eiropas iestādēm. Tā tad ir jābūt tādai visu sadarbības veidu sinerģijai un mums vajadzētu parūpēties par to, lai šis pasākums būtu auglīgs, lai mēs varētu viens no otra kaut ko mācīties, doties uz māju, uh, mājās ar jauniem spēkiem un cīnīties par reģionālās politikas iedīgļu tālāku dzīšanu. Paldies! Hubners kundze, lūdzu. Breso kundze atvainojos. Paldies, turpina Breso kundze. Patiešām mums ir jāsaka, ka visi esam vienisprātis. Mēs šodien apspriežamies par pol kohēzijas politiku, un tomēr ir daudz skeptiķu un kritiķu. Un mums ir jāsaprot, ka ir jāveicina konkurētspēja Eiropas Savienībā bet vēl joprojām pastāv daudz draudu kohēzijas politikai, bet neskatoties uz to, mēs jau varam rēķināties ar konkrētiem panākumiem. Debates, kas norisinājās par kohēzijas politiku, īstenībā vēl nav noslēgušās, līdz ar to mums ir jāparūpējas, kā tās ievirzīt pareizajā gultnē. Uh, Tālāk, atvērtajās dienās, protams, mums ir iespēja apspriesties, apmainīties ar gūto pieredzi, ar saviem argumentiem, un mēs šeit nerunājam par to, vai šeit kaut kas tiek organizēts Briselē vai citā vietā. Nē, mums vienkārši ir jāapspriežas, ko mēs darām tagad, ko mēs darīsim nākotnē, un. Uh, Mums, protams, vajadzētu arī šīs vērtīgās atziņas nest sev līdzi, doties ar tām uz savām dalību valstīm kā tādu vērtīgu ceļamaizi. Ir ieradušies pārstāvi no vietējām iestādēm, no pašvaldībām un arī pārstāvi, kas pārstāv dažādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un ir labi, ka mēs varam runāt par reģionālo un kohēzijas politiku. Politiski lēmumi tiek pieņemti visos līmeņos, un tādēļ ir eh, arī jākoordinē mūsu centieni. Mums ir jāparūpējas par to, eh, kā šīs atvērtās dienas eh, organizēt arī nākotnē. Un mums ir jāpārliecina plašāks sabiedrības daļas par savu uzskatu pareizību, nevis tikai pārstāvi Briselē. Mums ir eh, jāpadomā par to, kā šādas atvērtās dienas organizēt arī vietējā līmenī. 260 dažādi pasākumi ir paredzēti vietējā līmenī, ņemot Par piemēru tieši šīs atvērtās dienas Briselē. Mēs varam apspriesties par to, kas ir jāveic un ko mēs darīsim nākotnē. Jūs daudz runājat par to, kas jau ir ticis sasniegts, un īstenībā nu, tas ir pareizais virziens. Unione Europea, che non sono. Eh... Mums ir jārunā par to, kas eh, notiek valstīs, kas notiek uz vietām, un, protams, ka finansējums nekrīt no skaidrām debesīm, un uh, Mums uh, ir jāparūpējas par to, lai Eiropas projekts pārvērstos panākumos, jāparūpējas par mūsu solidaritāti, par mūsu vērtībām un arī jāgarantē, uh, lai projekti tiktu noslēgti ar panākumiem un lai finansējumu nepietrūktu. Tik sevišķi būtiski tas ir tādiem ilgtermiņu projektiem, jo tos nedrīkst apstādināt uh, pašā darbības uh, karstākajā brīdī. Uh, Mums ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienības piedāvātā pievienotā vērtība papildinātu visus tos projektus, kas tiek īstenoti. Es vēlējos visus, kas vēl līdz šim uh, tik aktīvi nav piedalījušies mūsu kopīgajā darbā, nākamgad organizēt pasākumus, tiekoties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem pašiem savā reģionā, lai varētu jau prezentēt konkrēts rezultātus. Un es tagad nerunāšu par uh, to, kas notiek Itālijā ļoti detalizēti, bet pilsoņiem arī ir tiesības saukt pie atbildības savus politiķus par to, ko viņi ir paveikuši. Un Sicīlijā ir patiešām ļoti daudz resursu, un līdz ar to politiķiem ir jāatskaitās par paveikto. Paldies! Paldies, saka Hubners kundze. Es vēlējos izmantot savas privilēģijas kā šīs sesijas vadītāja un tagad teikšu dažus noslēgumu vārdus. Ir vēl trīs dienas paredzētas turpmākām diskusijām, un es saprotu, ka mēs šo dienu laikā apmainīsimies ar gūto pieredzi un arī uh, Um, prezentēsim savas atziņas. Mēs uzklausījām ļoti daudz dažādu priekšlikumu, bet izkristalizējās vairākas galvenās domas, proti, ka kohēzijas politika ir jāatbalsta vairāk, ir jāatbalsta visi Eiropas Savienības reģioni. Uh, un ir jāparūpējas par to, lai tiktu sasniegta patiesa sociālā, ekonomiskā un arī teritoriālā kohēzija, investējot vairāk līdzekļu attīstībā, izpētē, akadēmiskajā darbībā, radot jaunas darba vietas. Tā bija viena no galvenajām atziņām, ko bilda gandrīz vai visi klātesošie. Mums ir arī jāparūpēs par to, lai Eiropas Savienība kļūtu par konkurētspējīgāku. Protams, mēs arī ievērojam uh, tās pilnvaras, kas mums ir piešķirtas pateicoties Lisabonas līgumam, bet, protams, arī reģionos un pilsētās ir jācīnās pret iekšējā tirgus uzliktajiem izaicinājumiem, ir jāparūpējas par eirozonas stabilitātu un arī jābūt gataviem konkurēt globālajā līmenī. Tādēļ ir jāņem vērā arī teritoriālā realitāte un Mums vajadzētu pārdomāt, kādā veidā reģioni visefektīvāk varētu izdzīvot šajā mainīgajā pasaulē, ņemot vērā dažādus struktūrālos izaicinājumus. Un, ja tas būtu atkarīgs tikai no manis, es varētu teikt, ka šis pārējais režīms noteikti būtu jāplūko kā daļa no konverģences mērķiem. Tālāk teritoriālā kohēzija netika aplūkota kā, tikai kā pašmērķis. Nē, teritoriālā kohēzija var būt arī instruments, lai varētu garantēt labāku ekonomisko izaugsmi. Kā reaģēt uz tiem izaicinājumiem, ar ko mēs tagad saskaramies? Eh, mums ir jāpadomā arī par teritoriālo dimensiju, tādēļ ir jāveic arī ietekmes izvērtējums un ar tā rezultātiem ir. Uh, jāveic pietiekami dziļa analīze. Ir jāņem vērā, ka Eiropas reģioni ir atšķirīgi, ir dažāda teritoriālā specifika, bet bieži vien izaicinājumi ir līdzīga rakstura. Mums ir arī jāveicina vietējās izaugsmas iniciatīvas, tas tika minēts kā būtisks politikas elements, un, protams, mums ir arī jāmeklē jaunas iespējas, kā sadarboties teritoriālā veidā. Un teritoriālā sadarbība īstenībā ir uh, viens no panākumu avotiem. E, protams, e, būs arī vairākas kohēzijas politikas reformas, un tās ļaus mums šo politiku veidot daudz efektīvāku un veiksmīgāku nekā līdz šim to esam pieredzējuši. Mums, protams, ir jārunā par visiem Eiropas Savienības pārvaldības līmeņiem un, protams, e, ir jāveido tāda politika, kas ir balstīta uz uh, investīciju politiku, kas ir vērsta nākotnē. Ir jāizveido arī kopīgs Eiropas fundaments, eh, kas iekļautu sevī pilnīgi visus struktūru fondus. Ir jāizmanto arī iespējamās sinerģijas un to uh, efekti starp visiem fondiem ir jārunā par priekšnosacījumu izveidi, lai uh, kopējā politiskā darbība varētu būt daudz efektīvāka. Mums ir jāņem vērā tie priekšlikumi, kas ir būtiski gan Eiropai, gan arī reģioniem atsevišķi. Un, protams, finansējums ir jāpiešķir ņemot vērā to, ka uh, reģioni ir atšķirīga un arī vajadzības ir atšķirīgas. Eiropas Savienībai ir jādodas uz priekšu, jāpadomā par jaunām, jauniem finansējuma avotiem. Protams, mēs esam jau uh, guvuši daudz pieredzes šajā jomā, un Meištad kungs mūs iepazīstināja tikai ar dažiem piemēriem. Uh, un būs nepieciešama arī tāda kā finanšu inženierija, lai valsts līdzekļus varētu izmantot ar lielāku atdevi, un, protams, mēs arī neizvairīsimies no dažādiem riskiem nākotnē. Protams, ir jābūt arī vienkāršākiem mehānismiem, un pateicoties 2006. gadā veiktajai reformai un eh, saskaņošanas procedūrām, kas notika 2007. un 2008. gadā, tagad uh, politiskie lēmumi kļūst vienkāršāki un vieglāk īstenojami, bet, protams, vēl daudz uzlabojumu ir iespējami. Dārgie kolēģi, es vēlējos papildināt to, ko teica Lukas, bet uh, pirms pieciem gadiem, kad mēs jau šeit tikāmies pirmo reizi, mēs runājām arī par Lisabonas stratēģiju un par to, kā to varētu īstenot reģionos. Un Lukas Es vēlējos teikt, ka Eiropas reģionālā politika Lisabonas stratēģija uzstādīja kā tādu augstāko kritēriju vai latiņu, uz kuru balstoties varētu mērīt mūsu sasniegtā kvalitāti. Es vēlējos teikt, ka Lisabonas stratēģija ir eh, bijuši. Ir iezīmējusi tādus konkrētus uh, panākumus, un tagad šī jaunā 2020. gada stratēģija ir tikai nākamais solis uh, mūsu ambiciozajā plānā. Uh, Es ceru, ka tā arī eh, pārvērtīsies panākumos un mēs varēsim būt lepni ar paveikto. Mums ir jārunā arī par eh, dažādiem vietējiem paktiem, par paktiem starp dažādām pašvaldībām. Arī tas varētu būt uh, tikai viens no impulsiem, lai 2020 20 stratēģiju pārvērstu patiesā veiksmē. Es vēlējos teikt, ka mums jāsaprot uh, Eiropa var gūt panākumus, un mums ir jāpaskaidro, kāda ir Eiropas pievienotā vērtība, mums ir jāpārliecina pilsoņi, ka mēs kopīgi varam būt veiksmīgi. Uh, uz šīs patīkamās nots es arī vēlētos beigt šo atklāšanas sesiju, novēlu jums panākumiem bagātu turpmāko nedēļu un mēs visi varam būt vienisprātis, ka mums ir jāsadarbojas, ka mums ir arī jāpārliecina tie, kas nav pietiekam daudz informēti par mūsu centieniem. Un jāsaka, ka Eiropas politika var gūt panākumus, un ja cilvēki tos nav redzējuši, nav tos uzskatījuši par pietiekam taustāmiem, nu tad pārliecināsim viņus par pretējo un e, darbosimies mūsu pilsoņu interesēs un izveidosim Eiropu par labāku, patīkamāku vidi dzīvošanai un vēlējos pateikties visiem, kas piedalījās diskusijās, vēlējos pateikties lūgtajiem viesiem un visiem, kam bija pietiekam daudz laika, lai ierastos pie mums. Eh, varbūt jums nebija iespējams runāt tik ilgi, kā jūs to būtu vēlējušies, bet katrā ziņā liels paldies un tagad šo tikšanos esam beiguši. Paldies! You, sh you should have said it.